Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. <clears throat> Es jūs visus ļoti sirsnīgi sveicu šodienas visas dienas garumā esošajā uzklausīšanā civiltiesības un tieslietas Eiropas um, Savienībā. Sveicu parlamentu pārstāvjus, lielākā daļa no jums jau ir ieradušies un ceru, ka Pārējie arī drīz ieradīsies. Es sveicu arī īrijas prezidentūras pārstāvis, es sveicu Eiropas parlamenta deputātus, kā arī visus speciālistus un arī Eiropas kopienu tiesas pārstāvis. Lietpratēji informēs mūs par dažādiem starptautisko civiltiesību aspektiem. Šodien mūsu darba tēma ir ļoti aktuāla, proti vai es iedzīvotāji var brīvi pārvietoties, vai šīs tiesības tiek pilnībā izmantotas. Atbilde varbūt ir vienkārši jā. Šīs tiesības tiek izmantotas, tiesības, robežas ir atvērtas, ir iespēja izmantot brīvu pārvietošanās iespēju, un daudzi eiropieši ir izmainījuši dzīves vietu, Viņi strādā dažkārt citās um, dalībvalstīs nekā viņa izcelsmes valsts. Viņi ir arī bieži vien mainījuši savu civil stāvokli citās um, dalībvalstīs. Un tas viss noved pie tā, ka rodas dažādi juridiski jautājumi vai arī problēmas. Un tas uh, pilsoņiem ir ļoti nozīmīgi. Tas dažkārt ir saistīts ar uh, iespēju brīvi pārvietoties. Mēs um, diskutēsim par šiem jautājumiem šodien. Dažkārt ir samērā sarežģīti dažādas jautājumas uh, risināt, un dažkārt cilvēki nevar pilnībā savas tiesības izmantot citās valstīs. Šodien runāsim par to, kā pārvarēt problēmas. Esmu ļoti iepriecināts par to, ka mums ir iespēja viedokļa apmaiņai un ka Nacionālo parlamentu pārstāvji var piedalīties šajā diskusijā. Tā patiesi ir lieliski iespēja. Mēs atkal varam padziļināt kontaktus un diskutēt par tiem jautājumiem, kurus esam kopā aizsākuši risināt. Es domāju, ka diskusijas tādas, kādas. Eh, es domāju, ka šīs diskusijas ir ļoti atšķirīgas. It īpaši runājot par starptautiskajām civiltiesībām, varēsim arī daudz ko uzzināt. Un to gribam šodien arī skatīt. Es sveicu arī juridiskās komitejas priekšsādātāju, respektīvi es nevaru uh, sveikt uh, priekšsādātāju Klaus Hainers Lēnu. Diemžēl šodien uh, nevar būt uh, šodienas sēdē. Nu, diemžēl gripas vilnis ir uh, arī pievārējis mūsu priekšsēdētāju, viņam jāpaliek mājās, un es viņu pārstāvēšu šodien. Tādēļ gribu jūs uh, visus uh, sveikt, kun Lenards kungu. Viņš uh, pārstāv Eiropas kopienu tiesu. Viņš ir vicepriekšsēdētājs. Es esmu ļoti iepriecināts, ka jūs varat piedalīties šodienas sēdē un gribu dot jums uzreiz arī vārdu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tas tiešām ir gods sveikt jūs uh, šeit. Pēdējās, uh, pēdējā notikumi um, Eiropas kopienu tiesas judikatūrā attiecībā uz civilu lietām um, attiecas, protams, galvenokārt uz Eiropas Savienības pilsonību. Kā jūs zinat, Eiropas Savienības uh, pilsonību bieži vien sauc par tā saucamo piekto brīvību. Tā ir eh, brīvība, kas ļauj brīvi pārvietoties ekonomiski aktīviem pilsoņiem. Ekonomiski aktīvi pilsoņi brīvi varēja pārvietoties kopš 1950. gadiem. Tas ir, protams, iekšējā tirgus pamats. To bieži viena mm, stāsta brīvās pārvietošanās tiesības. Taču eh, tādi pilsoņi, kas nav ekonomiski aktīvi, var brīvi pārvietoties tikai tad, kad tie izpilda konkrētus nosacījumus. Jūs, protams, zināt, kādi ir šie galvenie nosacījumi. Eh, pietiekami ekonomiski resursi, kā arī eh, aktīva veselības apdrošināšana. Pēdējā Eiropas kopiena tiesas judikatūra norāda, ka bez brīvas pārvietošanās Eiropas Savienības pilsoņiem. Eiropas Savienības pilsonība ir arī eh, tiesisks status dalību valstu uh, pilsoņiem. Nacionāli pasākumi, kas de jure vai de facto atņem Eiropas Savienības pilsoņiem šo statusu, tātad Eiropas Savienības pilsonību, un tiesības, kas ir saistītas ar šo statusu, šādi nacionālajie pasākumi ir pretrunā Eiropas Savienības tiesībām. Tātad jūs redzat, ka kaut gan Eiropas Savienības pilsonība eh, primāri uh, tiek fokusēta uz brīvu pārvietošanos pāri Eiropas Savienības dalībvalstu robežām, uh, tā vairs nav saistīta tikai un vienīgi ar šo brīvo pārvietošanos. Ir arī tādas situācijas, kur no pirmā acu uzmetiena varētu likties, ka šīs situācijas attiecas tikai uz vienu dalību valsti, bet šīs situācijas tomēr var skatīt arī Eiropas Savienības pilsonības kontekstā. Tagad, lai mazliet ietaupītu laiku, es vēlētos jums dot eh, trīs piemērus. Pirmais ir Luisa Ambrāno uh, eh, lieta. Tā ir uh, kolumbiešu tēva un mātes lieta. Šie kolumbieši ir nelegāli imigranti Beļģijas karalistē. Viņi šeit ieradās ar vienu kolumbiešu bērnu un atrodoties Beļģijā, Viņiem eh, piedzima vēl divi bērni. Saskaņā ar eh, Beļģijas pilsonības likumiem, kas bija spēkā tolaik, šie divi piedzimušie bērni uzreiz iegūst Beļģijas eh, pavalsniecību. Viņiem varētu būt arī Kolumbijas pavalsniecība, bet ja netiek sniegta šāda veida deklarācija Kolumbijas konsulātam šeit Briselē, uh, Šie bērni eh, kļūst par Beļģiem, tādējādi par Eiropas Savienības pilsoņiem. Beļģija pēc tam eh, tēvam, jo māte vairs eh, šajā lietā neparādās, tādu apstākļu dēļ, ko nezina Eiropas kopienu tiesa, jo šo lietu vērtē konkrētās dalībvalsts tiesa, Tātad um, kolumbiešu tēvam tiek atteikta uzturēšanās un darba atļauja. Tas nozīmē, ka Beļģija uh, ir nolūkojusi nosūtīt tēvu atpakaļ uz Kolumbiju. Bet tā kā tēvs ir vienīgais bērnu apgādnieks, tad faktiski tas nozīmētu, ka bērni tiek nosūtīti projām no Eiropas Savienības teritorijas. Uh, tad tēvs vairs nevarētu uzturēties kā imigrants nevienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka divi eh, nepilngadīgi Eiropas Savienības pilsoņi tiek nosūtīti uz trešo valsti Kolumbiju, un faktiski viņiem tiek atņemtas tiesības, eh, ko dod Eiropas Savienības pilsonība. Protams, šī lēmuma pieņemšanas stadijā viņi ir bēļi, kas dzīvo Bēļģijā, taču Eiropas Savienības dalībvalsts lēmums, tad Beļģijas lēmums nosūtīt eh, galvenā apgādnieka, galveno apgādnieku tēvu uz trešo valsti, de facto atņem uh, tiesības, ko piešķir Eiropas Savienības pilsonību šiem bērniem. Tieši šādus argumentus arī izmanto dalībvalsts, un šie argumenti ir visnotaļ ierobežojoši. To pierāda arī nākamā lieta. Uh, Šeilijas Makārtijas lieta. Šeilija Makārtija ir uh, pilsoni, kam ir divas pilsonības uh, apvienotās, Lielbritānijas apvienotās karalistes un īrijas uh, pilsonība. Viņa visu dzīvi ir uh, nodzīvojusi Anglijā, kur viņa arī aprecās ar Jamaikas uh, pilsoni. Šis Jamaikietis ir nelegāls imigrants apvienotajā karalistē. Viņa saskaņā ar iepriekšējo manis pieminēto, eh, pieminēto lietu apgalvo, ka viņai, šim vīram, ir jāiegūst uzturēšanās atļauja, lai, eh, jo, lai dzīvotu kopā, viņai eh, pretējā gadījumā vajadzētu doties prom no Eiropas Savienības. Tiesa saka nē. Kaut gan jūs varētu sev nodrošināt pietiekumu ģimenes dzīvi, jūs varat dot priekšroku dzīvē Jamaikā. Tātad šeit nav saiknes ar Luisam Brāno lietu, kur bija runa par nepilngadīgiem bērniem. Jūs varat izvēlēties dzīvot vai no nu Eiropas Savienībā, vai arī ārpus tās. Ja eh, Makārtijas kundze dotos uz citu Eiropas Savienības dalību valsti, ko viņa mierīgi varētu darīt, tad eh, viņas jamaikiešu vīrs pat varētu viņai pievienoties, lai varētu strādāt, vai arī, ja viņš atbilst septītajam eh, pantam pilsonības direktīvā, viņš varētu dzīvot kā ekonomiski aktīva persona. Šī lieta tādā gadījumā viņam uh, garantētu tiesības, vai par, precīzāk visai ģimenei, uh, nodrošinātu tiesības dzīvot citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Eiropas Savienības uh, tiesībām šeit nav pamata. Un Atcerēsimies, ka šeit ir uh, jādomā par apvienotās karalistes migrācijas iestāžu lēmumu. Makārtijas kundzei tādā gadījumā ir jādodas projām no Eiropas Savienības kopumā. Protams, Makārtija ir pilsone un viņa var uh, dzīvot jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī. Tātad uh, šo, uz šo lietu neatiecas uh, Eiropas Savienības pilsonības likumi. Makārtijas kundze atšķirībā no šī kolumbiešu tēva nevar iegūt eh, Lielbritānijas iedzīvotāju atvasinātās tiesības. Pēdējā lieta, ko es vēlētos pieminēt, ir Deriči lieta. Un te ir runa par Turcijas eh, pilsoni, kurš nelegāli uzturējās Austrijā. Viņš eh, bija precējies ar austrieti, un viņiem bija nepilngadīgi bērni, kuriem bija dubultā pilsonība - Turcijas un Austrijas pilsonība. Derič, Derečīkungs atsaucās uz Ruisa Zambrāno lietu. Tiesa teica, jā, šeit, protams, runa par nepilngadīgiem bērniem, tātad lieta varētu būt līdzīga. Taču to vajadzētu faktiski izvērtēt, un īstenībā tas ir jādara dalībvalsts tiesai. Proti ir jāizvērtē, vai nepiešķirot uh, iedzīvotāja tiesības derečī kungam, uh, faktiski šie bērni, nepilngadīgie bērni, tiktu nosūtīti uh, projām no Eiropas Savienības teritorijas. Par ko šeit es runāju? Nesenie notikumi Eiropas kopienu judik tiesas judikatūra attiecībā uz pilsonību ietver elementus, kas ļauj izvērtēt nacionālo pasākumu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām. Balstoties uz pilsienības nosacījumiem, uh, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tad šeit vairs nav runa par brīvas pārvietošanās komponentu starp dalību valstīm. Te ir runa par Eiropas Savienības pilsoņiem, kas uh, dzīvo savas pilsonības valstī, bet uh, neskatoties uz to, uh, lēmumi uh, pār trešās valsts uh, šī pilsoņa ģimenes locekļiem uh, var radīt tādas sekas, ka šie Eiropas Savienības pilsoņi tiek nosūtīti projām no Eiropas Savienības teritorijas. Un te ir runa par Eiropas Savienības pilsoņiem, kas ir nepilngadīgas personas. Tādējādi šiem pilsoņiem de facto tiek atņemtas tiesības, kas izriet no Eiropas Savienības pilsonības. Šī lieta, protams, ir ietverta, un tas ir jāapzinās, jo tas Eiropas Savienību, kā arī tās dalību valstis, var likt eh, skatīt eh, citādā veidā, ja ir runa par imigrācijas eh, likumu piemērošanu attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu ģimenes locekļiem, kas nāk no trešajām valstīm. Taču visa šī attīstība, lai cik tā būtu nopietna, jo īpaši skatoties no konstitucionālo tiesību viedokļa, neļauj mums aizmirst, ka galvenā brīvās es atvainojos, galvenā Eiropas Savienības pilsonības eh, tiesību daļa galvenokārt attiecas tieši uz brīvu pārvietošanos. Ja mēs paskatāmies uz visu Eiropas kopienu tiesas judikatūru attiecībā uz pilsonību, 90% no šīm lietām attiecas uz vienas dalībvalsts pilsoņiem, kas ir uh, pārvietojušies uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, sākuši tur dzīvot, sākuši tur strādāt, uh, Mm, nu, izveidojuši tur uzņēmums un tā tālāk. Un, protams, te notiek attīstība, kas virzās tuvāk uz privātām starptautiskām tiesībām, par ko arī šajā konferencē mēs runāsim. Tad, tad galvenokārt ir jādomā par uzvārdiem. Šeit var pieminēt Garcijas Alveljo lietu. Te ir runa par Spānijas tēvu un Beļģu māti, kuriem ir divi bērni. šiem bērniem tiek uh, dots uzvārds saskaņā ar Spānijas tiesībām. Garcija uh, Vēbers. Tad, tad uh, pirmā vārda daļa ir tēva uh, uzvārds un otrā daļa ir mātes uzvārds. Un tieši tā Spānijā tiek uh, noteikti uzvārdi. Taču šī ģimene dzīvo Beļģijā un uh, Beļģija saka, nē, tā nedrīkst būt, jo šie bērni ir ne tikai spāņi, bet arī beļģi. Viņiem būtu jādod tikai tēva uzvārds, jo tā paredz Beļģijas tiesības. Un uh, jebkurā pasaules daļā saskaņā ar sēnu 1931. gada Hāgas konvenciju valsts var piemērot dubulto pilsonību, ja šis cilvēks var pretendēt uz uh, šo pilsonību. Un šajā gadījumā, saskaņā ar Hāgas konvenciju, ir jāpiemēro Beļģijas tiesības, jo šeit ir runa par cilvēkiem, kuriem ir arī Beļģijas pilsonība un tādējādi uh, Beļģijas tiesības šeit prevalē. Beļ, šie vecāki ir iesnieguši lietu Beļģijas tiesā. Beļģija nosūtīja šo lietu uz Eiropas kopienu tiesu. Un Eiropas kopienu tiesa uh, īsumā izsakoties uh, sagatavoja spriedumu, kas bija pret Beļģijas eh, teikto. Tad šeit ir runa par to, ka ņemot vērā jūs argumentus, ja Beļģija uzskata šos bērnus tikai par Beļģiem, un ja viņiem ir jāpiešķir tikai tēva uzvārds, tad Spānija var uzskatīt šos bērnus tikai par Spāņiem, un tas nozīmē, ka viņiem var piešķirt gan tēva, gan mātes uzvārdu. Tas nozīmē, ka oficiālos Spānijas un Beļģijas dokumentos šiem bērniem būtu uh, atšķirīgi uzvārdi. Kas tad notiks ar viņu identitāti, kā viņus varēs identificēt, tad, kad viņi dosies uz kādām citām Eiropas Savienības dalībvalstīm? Tas nozīmē, tiesa atzīst, ka tā kā Beļģijas tiesībās izņēmuma kārtā var izvēlēties arī citu uzvārdu, nevis tikai mehāniski piemērot tēvu uzvārdu, tad Beļģijai vajadzēja būt pietiekami atvērtai un vajadzēja piemērot šo izvēles brīvību arī tādos gadījumos, kad bērni nav tikai beļģi, bet eh, bez tam tiem ir arī kādas eh, citas valsts pilsonība, šajā gadījumā Spānijas pilsonība. Tātad bērni tagad ir Garcija Vēberi eh, visā Eiropas Savienībā. Pretējā gadījumā rastos šķērslis pārvietošanās brīvībai. Taču ņemot vērā šo manu piemēru, privāto starptautisko tiesību speciālisti zina, ka ir bijušas arī citas lietas, eh, ļoti slavenā Grundhinga Pola lieta. Es kā privāto starptautisko tiesību speciālistu šo lietu uh, vērtēju pat par interesantāku. Šeit ir runa par vācu ģimeni, gan vācu tēvs, gan vācu māte, un viņi kā migrantu strādnieki dzīvo Dānijā, kur piedzimst viņu dēls. Dānija atšķirībā no Vācijas un arī atšķirībā no Beļģijas sasaista personas eh, privāto statusu nevis ar e, šī cilvēka e, pilsonību, bet gan ar parasto uzturēšanās vietu. Tātad šeit ir runa par diviem vācu vecākiem, kuriem ir piedzimis bērns Dānijā, un līdz ar to šo bērnu saskaņā ar Dānijas tiesībām uh, Eh, bērna uzvārds ir jāizvēlās saskaņā ar Dānijas tiesībām. Viņi izvēlās tēva uzvārdu Grundhings un eh, pēc tam Svītriņa un eh, nāk mātes uzvārds Pols. Pēc desmit gadiem, diemžēl, šis pāris šķirās un viens no vecākiem ar bērnu atgriežas Vācijā. Tagad eh, viņi vēlas eh, reģistrēt bērnu iedzīvotāju reģistrā Vācijas pašvaldībā, kur eh, ir nolēms apmesties viens no šiem vecākiem kopā ar bērnu. Civildienests Vācijā saka, te ir runa par vācu bērnu, tieši tāpēc uh, bērna uzvārds ir jāizvēlas saskaņā ar Vācijas tiesībām, jo Vācija uh, paļaujas šeit uz pilsonību, un līdz ar to šis mm, bērns ir vācietis, un viņam var piešķirt tikai tēvu uzvārdu - Grundhings. Abi vecāki, kaut gan uh, abi ir šķīrušies šajā laikā, piekrīt, ka bērnam vajadzētu um, dzīvot tālāk ar savu iepriekšējo uzvārdu, un viņi vēršas tiesā. Vācijas tiesa uzdod jautājumu Eiropas kopienu tiesai, un Eiropas kopienu tiesa spriež, manuprāt, pilnīgi atbilstoši, ka, ja ir likumīgi vienā no Eiropas Savienības dalību valstīm iegūts eh, civils status, kas ir saistīts ar personām, tad saskaņā ar eh, privāto, privātajām starptautiskajām tiesībām un materiālajām tiesībām, šajā attiecīgajā fórumā, kur šis status ir iegūts, visām dalību valstīm, tā skaitā personas pilsonības valstī, ir jāatzīst šis eh, tiesiski iegūtais status. Ir tikai viens izņēmums, kas ir labi pazīstams privātajās eh, starptautiskajās tiesībās, eh, starptautiskā kārtība, ordre publika. Vācija atzina, ka uh, Šeit nekas nerunā pretī sabiedriskajai kārtībai, šeit ir runa vienkārši par mm, to, kā tiek izvēlētas piemērojamās tiesības. Eiropas kopiena tiesa šeit saka, ka šeit ir runa par jau tiesiski iegūta status atzīšanu, un šajā gadījumā tas tika darīts bērnam piedzimstot, tad, kad bērnam tika piešķirts uzvārds. Es ceru, ka šie piemēri uh, jums parāda, cik svarīgas ir privātās starptautiskās tiesības attiecībā uz Eiropas Savienības pilsonību. Tieši tāpēc var tikai un vienīgi uzteikt, ka Eiropas parlaments un jo īpaši tā juridisko lietu komiteja organizē šo tik svarīgo semināru. Esmu ļoti apmierināts, ka man ir bijis tas gods piedalīties šajā sākuma sesijā. Eiropas Savienības likumdevēja saskaņā ar parasto likumdošanas kārtību, kas šāda veida tematam ir ļoti piemērota, jo šeit ir runa par lietām, kas saistītas ar pilsoņiem, pieņem šādus jaunus noteikumus attiecībā uz piemērojamām tiesībām. Tātad šeit ir runa par tādiem kā Romas tipa noteikumiem. Kāpēc Romas? Tāpēc, ka sākotnējie centieni Eiropas Savienībā saistībā ar, uh, piemēram, tiesībām tika pieņemti jau 1980. gadā, kad, bija, uh, kad tika pieņemta konvencija par uh, li, no līgumiem izrodošajām tiesībām. Pēc tam uh, m, nāca arī Roma 2 regula, kur bija runa par tādā, tādiem noteikumiem, kas neizriet no līgumiem un tā tālāk. Pēc tam arī parādījās pirmā pastiprinātās sadarbības procedūra, kur bija runa par uh, šķiršanās gadījumiem un tā tālāk. Tāpat arī pēc tam tika pieņemti noteikumi par mantošanu un uh, testamentiem. Šodien arī būs par to runa. Profesors Heise par to izteiksies. Bet tāpat arī es vēlētos pieminēt eh, tā saucamās Briseles regulas, kur tiek eh, runāts par uh, jurisdikciju un par atzīšanu. Arī tās ir jāpiemina. Jo īpaši es vēlētos šeit pozitīvi pieminēt milzīgo un ļoti kvalitatīvo darbu, uh, kas tiek veikts Eiropas parlamentā, jo īpaši tā uh, juridisko lietu komitejā, pārskatot eh, Briseles eh, viens regulu, kas pārskatītā formā tika pieņemta pagājušā gada decembrī. Pavisam nesen tā tika publicēta arī oficiālajā vēstnesī. Tas notika pirms Ziemassvētkiem. Šajā um, atkārtot iesniegtajā regulā var atrast ļoti daudz likumdošanas atbilžu. Eiropas kopienu tiesas judikatūrai, kas eh, tika sagatavota balstoties uz iepriekšējo Briseles viens eh, regulas versiju. Kā jau jūs zinat, šie pirmā versija bija um, tāds kā Briseles konvencijas bērns. Šī sākotnējā konvencija vēl ar vien bija ļoti sasaistīta ar Briseles viens regulu tās sākotnējā formā. Un sarunas par to tika vestas 60. gados, kad parašu tiesības vēl nebija iekļautas Eiropas kopienu tiesībās. Un, protams, bija dažādas pievienošanās konvencijas un tā tālāk, bet īstenībā šeit bija tikai uh, tāda rīkošanās pa malām. Tagad Eh, pēdējo gadu laikā ir eh, pilnībā pārskatītas un atkārtot iesniegtas vairākas regulas. Tas ir darīts balstoties uz parlamentu un padomas iniciatīvu, un es uzskatu, ka tas norāda uz parastās likumdošanas eh, kārtības kvalitāti. Es vēlētos norādīt uz divām pārmaiņām šajā jaunajā regulā, kas noteikti novedīs arī pie jauns attīstības judikatūrā negribētu teikt, ka līdz, ka līdz ar to varētu teikt, ka iepriekšējā judikatūra nebija pareiza. Tā bija pareiza balstoties uz toreiz spēkā esošajiem nosacījumiem. Taču tā kā uh, likumi ir mainījušies, tad judikatūra arī uh, līdz ar to mainīsies. Pirmkārtām es vēlētos norādīs, u, norādīt uz 1.2 pantu, kur jaunā regula paredz izņēmumu vispārējā lispendens noteikumā saskaņā ar kuru tiesas, pie kurām vēršas um, otrajā, likum, otrajā uh, instancē, tām ir jāskata pirmās tiesas lēmums. Tagad tiek paredzēts izņēmums šajā nosacījumā un šis izņēmums attiecas uz vienošanos līgumā, kas atsaucas uz ekskluzīvu tiesas kompetenci. Pat tādos gadījumos, kad ir kāda tiesa, pie kuras, e, kurā ir iesniegta lieta pirmo reizi. Li tiesa, kurā lieta nonāk kā otrajā, ir tiesa, kas ir noteikta šajā līgumā. Tad šī otrā tiesa vērtē to, vai šis uh, kompetentās tiesas nosacījums, kas ir iekļauts līgumā, ir uh, likumīgs. Un, protams, tas ir, tād, tas ir tādas ļoti lielas pārmaiņas judikatūrā. Ja jūs zinat gastra lietu, tad uh, jūs noteikti sapratīsiet, ka tā ir ļoti liela izmaiņa. Otrās pārmaiņas saistās ar 33. un 34. pāntu. Tagad eh, iespējams būs vairāki grozījumi judikatūrā. Ja uh, kādas trešās valsts tiesā tiek skatīta lieta, tad, ja kādas valsts tiesā ir kompetence saskaņā ar Briseles viens regulu, uh, Šī tiesa, neskatoties uz to, varēs apturēt procesu līdz brīdim, kad trešās valsts tiesa būs eh, izdevusi spriedumu šajā jautājumā. Un jo īpaši, ja šajā lietā šīs trešās valsts tiesas spriedums būtu īstenojams eh, šīs eh, pirmās valsts Eh, šīs pirmās tiesas valstī. Es ceru, ka šie elementi, uz kuriem esmu norādījis, gan Eiropas kopienu tiesā, gan arī šeit, Eiropas parlamentā, kurā mēs šodien viesojamies, izpilda tādas kā papildu lomas. Šeit ir runa par civilo tieslietu jomu, kas ir vajadzīgais elements un arī vajadzīgais priekšnosacījums Eiropas Savienības pilsonībai. Šeit ir runa par statusu Eiropas Savienības pilsoņiem, kas piešķir konkrētu tiesību kopumu. Šis tiesību kopums nekad nedrīkst atņemts pilsoņiem, uz to norāda gan Makārtīs, gan Derečī lietas. Tajā pašā laikā šeit ir runa par tiesībām, kas ir saistītas ar brīvu pārvietošanos un kontaktiem ar citām tiesību sistēmām, līdz ar to mm, pilsoņiem vairs nav tikai saskarsme ar savu ļoti pazīstamo sistēmu. Tieši tāpēc ir jānodrošina vajadzīgā paredzamība, ir jāzina, kurai tiesai būs kompetence konkrētajā lietā kāda būs jurisdikcija, kur e, šie pieņemtie lēmumi tiks īstenoti un kādā veidā šie likumīgi pieņemtie lēmumi tiks atzīti un kādi apstākļi šai atzīšanai tiks piemēroti. Es domāju, ka Tieši uz to arī, eh, par to arī mēs runāsim šodien šajā konferencē. Eiropas kopienu tiesa ļoti labprāt iesaistās um, regulu un dažādu tiesību aktu pielāgošanā, kas notiek šeit, Eiropas parlamentā. Man ir liels prieks, ka man eh, bija tas gods uh, izteikt savas domas par uh, šī semināra tēmatu. Diemžēl es nevarēšu noklausīties visu šo semināru, jo pēc pusstundas man ir jābūt kādā citā pasākumā šeit pat Briselē, un tāpat arī jāpiedalās vakarā Luksemburgā jau Eiropas kopienas tiesas sēdē. Bet jebkurā gadījumā liels paldies, ka uzaicinājāt, un liels paldies arī par uzmanību. Bardzo dziękuję profesorze e, Lenarts. Sirsnīgs paldies profesoram Lenards kungam. Paldies par ārkārtīgi interesanto stāstījumu. Tas mums dod iespēju turpināt diskusijas, ievirzīt diskusijas, un mēs tagad uzzinājām, kāda sarežģījuma dažkārt var būt Eiropas pilsoņu dzīvē. Bet uh, redzam, ka šīs problēmas arī ir atrisināmas, ja ir šāda labā griba. Paldies, uh, profesor Kungs, uh, ka jūs arī atsaucāties uz to darbu, ko veicam Eiropas parlamentā. Man pašam bija tas uh, gods strādāt par referentu Briseles 1 dokumentu izstrādes laikā. Tas bija apjomīgs darbs, strādājām divus gadus. Uh, Un uh, varu un tiešām teikt, ka ļoti labi sadarbojāmies gan ar kolēģiem prezidentūrā, gan komisijā, gan arī padomē. Visi vēlējās sadarboties, lai šādā veidā veiksmīgi noslēgtu darbus. Tas uh, skar noteikums par ties spriedumu atzīšanu, un pielietošanu atsevišķās dalībvalstīs. Paldies, profesori, kungs, vēl vienreiz. Un uh, tagad uh, gribu sveikt nākošo viesi, Elēnu Šatara kungu, tieslietu un līdztiesības ministru. Viņš īrijas uh, prezidentūras vārdā skaidros prioritātes. Paldies! Paldies, priekšsēd! vēlos sākt ar eh, pateicības vārdiem, ka varbūt šeit es gribētu īpaši atzīmēt eh, jūrija komitejas lielisko darbu civiltiesību jomā un uzslavēt sadarbības gaisotni, eh, kārā, kādā komiteja līdzdarbojās mūsu kopējā darba šajā jomā. Un īpaši gods bija uzklausīt Eiropas uh, Savienības tiesas viceprezidentu uzrunu ir patīkama nejaušība, ka īrija ir eh, kļūst par prezidējušo uh, valsti un man kā juristam eh, viena no uh, specialitātēm, es vairs tagad nestrādāju advokātu darbu, kā, būdams ministrs, bet Eh, kamēr es biju strādāju advokātu darbu, eh, viena no manas specialitātēm bija privātās starptautiskās privātiesības un ģimeņtiesības. Tātad eh, šī runa man likās ļoti interesanta. Tā ir skāra jautājums, ar kuriem es esmu strādājis vairāk nekā 30 gadus un kurā arī īrijas tieslietu ministrs nacionāla līmenī būtisks reformas īstenos un starptautisko privātu tiesību kontekstā mums ir kopīga ieinteresētība eh, rūpēties par to, lai jautājumi tiktu risināt eh, vienā veidā Eiropas Savienības teritorijā, Eiropas pilsoņu interesēs. Man arī ļoti žēl, ka nevarēšu visu dienu piedalīties, jo ir daudz sanāksmes, kurās man jāpiedalās pēcpusdienā, bet esmu sagatavojis dokumentu, Uh, attiecībā uh, uz apspriežamiem jautājumiem, jo ir, ja mēs strādājam tātad ar jaunu likumdošanu, kas tā saistīta ar ģimenes stāvoklu un vecāku tiesībām, reproduktīvām tiesībām, Tātad tas viss um, ir ļoti interesants jautājums. Un tagad man būs tas gods jums stādīt priekšā dažas no īrijas prezidentūras prioritātēm. Ir tādas prioritātes, kurās mēs gribam pasnā, panākt rezultāts, kur mums ir nepieciešams um, jūri komitejas un liba komitejas sadarbība. Un eh, man ministra kolēģe eh, ir mantojusi eh, viena, ar kuras nesen runāju daudz, teiksim, uzsākts darbs, bet es esmu mantojis vēl vairāk, 51 dosie konkrēti. Uh, Īrijas eh, prezidentūra vēlas prioritizēt tos jautājumus, kas var uh, radīt jaunas darbietas un izaugsmi. Tas ir skaidrs, bet tā nebūs mūsu vienīgā prioritāte. To es gribētu arī pateikt ļoti skaidri. Es darbojos cilvēktiesību jomā, un arī šeit ir vairāki svarīgi jautājumi. Eh, tātad iekšlietās un tieslietās, kas var izaugsmi veicināt, piemēram. Uh, kas attiec uz krimināli iegūto līdzekļu konfiskāciju un savienības interešu, finansiālu interešu aizsardzības pasākumi, eh, kas ir vērsts uz leģitīmas um, ekonomiskās darbības veicināšanu un nelegālās apkarošanu. Tātad mēs arī gribam uh, vienkāršot legālo migrāciju, lai uh, darba tirgiem būtu nepieciešami eh, cilvēki ar vajadzīgajām prasmēm, tāpat laikā apkarot nelegālo uh, imigrāciju. Uh, tas viss būs īrijas prezidentūras uh, prioritāšu starpā. Uz savas uh, migrācijas likumdošanu piemērosim humānā veidā, respektējot gan pieaugušo, gan mm, bērnu un visu tātad Eiropas pilsoņu cilvēktiesības, un eh, ļoti interesanti bija klausoties viceprezidentu uzrunu, un tieši, eh, kad viņš atsaucās uz Zembrāno lietu, eh, spriedumu Zembrāno lietā, tad, kas bija ļoti svarīgs, īrijas tātad tiesu liet, izspriesta lieta, un arī šeit Eiropas Savienības tiesa tātad iejaucās un Šeit mēs eh, šī lieta eh, eh, ir ar sekām uz tūkstošu pieteikumiem, kas vēlas pastāvīgu uzturēšanās atļauju iegūt īrijā. Zembrāno sprieduma principi tātad noteikti ietekmēs mūsu tālāko migrācijas likumdošanas piemērošanas praksi. Eiropas Sanība ir 500 miljoni iedzīvotāji, un ir pazīmes, ka uh, izaugsme eh, atsākās. Uh, um, ES ir 20% daļa globālajā tirdzniecībā, uh, un Kas attiec uz civiltiesību jomu, tad, kā jau sacīju, mēs uzmanību vērsīsim galvenokārt uz tiem instrumentiem, kas visvairāk var uh, potenciāli veicināt izaugsmu jaunu darbvietu radīšanu. Gribam uh, Eiropas kontu saglabāšanas orderi izdot un mm, to pieņemt iespējami drīzāk. Šī priekšlikuma svarīgs aspekts ir tāds, ka e, tiek atzīts, ka uzņēmumiem ir sarežģīti strādāt pārobežu e, tirdzniecībā, Ehm, un gūt eh, tātad eh, kaut kādas kompensācijas, ja ir eh, pārkāpti līgumi, kā tātad izcīnīt savas tiesības attiecībā uz partneru no citas dalībvalsts, kas jums nemaksā par sniegtiem pakalpojumiem. Uh, Nu, lūk, un tieši uz to tas arī ir vērsts, tātad uz šādu pārrobežu uh, tirdzniecībā radušos parādu vienkāršāku atgūšanu. Uh, Varam arī izveidot jaunu ES līmeņu procedūru, kas uh, uh, ļautu cilvēkiem vieglāk atgūt savus līdzekļus, kas ir ārvalstu, citu es dalībvalstu bankās tātad eh, noguldīti. Drošāks eh, biznesa vide eh, veicinās tirdzniecību kopumā, tādējādi arī izaugsmu kopumā, ņemot vērā dalībvalstu ekonomiskās grūtības, pat labāk tam ir īpaši nozīme. Līdz ar to tiek aizpildīts trūkums civiltiesību jomā līdz šim iztrūkums. Brisels viens regulas aktualizēšana e, e, e, būs arī darbs, kas ir vērsts uz patreiz dalībvalstīs pastāvošām atšķirīgām kārtībām šajā jomā, lai tās, šīs atšķirības tiktu mazināts vēlamies uh, arī nodrošināt pietiekošu fizisko personu datu aizsardzības līmeni, reformējot tātad Briseles viens regulu, tāpat laikā neatbaidot kreditorus uh, un ļaujot viņiem leģitimā veidā atgūt savus parādus. Un ar komiteju sadarbošos uh, ļoti labprāt ar jūsu komiteju, parlamentu komiteju tātad šajā darbā. Mēs gribam arī mazināt risks, kas attiec uz pārobežu Eh, bankrota gadījumiem. Eh, šīm procedūram jābūt efektīvām, tādējādi glābjot dzīvotspējas uzņēmums, atbalstot uzņēmējiem, uzņēmējus un neļaujot parādiem, kas ir radušies uh, uh, ieķīlātu īpašumu vai citu personīgu parādu rezultātā sagraut uzņēmēju darbības tālākās attīstības iespējas. E, gatavojamies arī e, bankrota procedūru 2000 gada e, regulu aktualizēt. Šis darbs ir ļoti svarīgs, jo tieši tajā nedēļā, kad mēs īrijā pieņēmām būtisku īrijas personīgā bankrota likumdošanas būtisku reformu paketi, kas ļauj individiem vienkāršāk pieteikt bankrotu, personīgo bankrotu, kas nonākuši lielās grūtībās un e, sniedz struktūrāli risinājumu ārpus tiesiskai e, parādu e, nāstas atrisināšanā. Tātad. Un tagad piedāvātās ēst regulas ieguvumi potenciālie būtu tādi, ka e, ne tikai bankrota e, procedūrā izdoti orderi tikt vienkāršāk savstarpēji atzīti Eiropas saimnības līmenī, bet arī E, tātad ārpus tiesas e, bankrota procedūra risinājumi tiktu vienkāršāk atzīti, e, kas ir panākt vienā valstī, arī citā ES valstī. Protams, atkarībā no tā tieši kāda šī vienošanās ir noslēgta. Esošā bankrota procedūra darbojas pietiekoši efektīvi, taču komisija ir eh, saskatījusi modernizācijas nepieciešamību, eh, konkrētas modernizējums eh, jomas arī izceļot un skaidri norādot. Tajā skaitā attiecībā uz kreditoru interešu aizsardzību, bankrota gadījumos, kā arī maksāt nespējas procedūras, kas ir ne bankrota procedūras, tās vienkāršojot. Uh, arī citādi mūsu pasākumu būs vērsts uz vienotā tirgus veicināšanu, atzīstot, ka uh, mums ir jārisina parādu, uh, ar parādu nastu saistītā problēma, ar ko saskarās gan valsts, gan pilsoņi šajos saržģītos tautsamniecības apstākļos. Mums ir jāvirzās prom no likvidācijas, uzņēmuma likvidācijas vai bankrota procedūras un biežāk jāpiemēro citi maksātnespējas risinājumi. Kas varētu būt saistīti ar uzņēmumu glābšanu, tāpat laikā saglabājot kreditoru intereses, nodrošinot tās un padarot procesu kopumā efektīvāku. Kā arī ļaujot kreditoriem restruktūrizēties, e, tātad parādniekiem restruktūrizēt savu uzņēmumu darbību bez tā, ka būtu jāpiemēro bankrota procedūra, kas ļautu nelikvidēt tik daudz uzņēmumus. E, šīs maksāt nespējas procedūras, lai varētu ieviest, dalībvalstīm būs jāparāda atvērta pieeja, un es zinu, ka daudz valsts tāpat kā īrija nesen ir savus nacionālus maksātnespējas likumus modernizējuši, citas pat labam to vēl dārā. Ir vērts atzīmēt, ka neoficiālā uh, tieslietu iekšlietu sanāksmē, kas notika pagājušās nedēļas piekdienā e, Dublinā, uh, ministriem bija interesanta pro, diskusija par maksātnespējas ierosinājumiem, un ministri pozitīvi uh, atsaucās uz īrijas priešlikumiem šajā jomā, reformu priešlikumiem tātad. Īrijas prezidents šo jautājumu uzskata par prioritāti. Esmu sešas uh, darbgrupas uh, sanāksmes ieplānojuši, un es ceru, ka mums izdosies šos jautājumus virzīt būtiskus priekš. Pārobežu cirdzniecības juridiskā ietver stiprināšana arī uh, vairos uzticību uh, tautsaimniecībai kopumā, Tas ļaus mazināt bažas, kas attiecas bieži gan patērētājiem, gan uh, ražotājiem attiecībā uz pārrobežu tirdzniecību. Vēlamies um, tādus standarta līgumus uh, e, pārrobežu tirdzniecībai ieviest, kas attiektos uz šādiem gadījumiem, un tad nebūtu jāpiemēro eh, visos gadījumos nacionāla likumdošana, bet varētu arī piemērot eh, tātad ES līmeņa tirdzniecības likumdošanu. Tā gan nebūtu uh, konkurējoša ar nacionālo tirdzniecības likumdošanu, komerc likumdošanu bet dotu ieguldījumu uh, veicinot izaugsmi uh, un ekonomisko attīstībēs līmenī, tajā pat laikā paturot prātā patērētāja intereses. Īrijas prezidentūra ieplājas sešas sanāksmes padomas darbgrupas līmenī, strādājot pie šiem jautājumiem un apzinos, ka mums nāksies skatīt uh, pāntu pēc pānta uh, šos priekšlikumus. Darbs tātad būs nopietns apzinos arī, ka ar šo konkrēto priekšlikumu līdz šim uh, nav uh, bijis viegli panākt progresu, jo viedokļi daļā, dalās uh, diezgan būtiski, taču uh, ceru, ka kompromiss būs iespējams, rodot vienot pieeju starp padomu un parlamentu šī jautājuma risināšanā un ļaujot uh, vismaz daļēji vienoties par likumdošanas pasākumiem. Bet es saprotu, ka ir iespējamība un nekā, ne vairākā iespējamība, ka varētu vienošanās tikt panākt. E, ka tiktu panākt šī vienošanās attiecībā uz e, tiešsaites darījumiem Mums jāapzinās, ka uh, tiešām liela daļa uh, īpaši mazo video uzņēmumu tirdzniecības uh, eh, startautiskā līmenī notiek tieši internetā un arī patērētāji ļoti ieinteresēti uh, skaidrākos noteikumos attiecībā uz patērētā aizsardzības normām, kas ir piemērojams, ja kaut kas ar transakcijām nav kārtībā, kaut kas noiet greizi. Es zinu, ka viedokļi šeit ir dalījušies attiecībā uz konkrētiem risinājumiem, taču es ceru, ka vienalga mums izdosies panākt vienprātību attiecībā vismaz uz minimālo, eh, ko varētu piemērot tiešsaits darījumiem, eh, tātad ar pārrobežu dimenziju Eiropas Savienības iekšienē. Vispēdzot, es saprotu, ka Juri komiteja nav eh, galvenā atbildīgā par šo ierosinājumu, un tomēr gribu sacīt arī dažus vārdus par piedāvāto datu aizsardzības regulu, kas būtu būtiska eh, fizisko personu datu aizsardzības likumdošanas aktualizēšana. Šeit tiktu uzlabota eh, individu kontroli pār saviem datiem, kas ir ļoti nozīmīgi digitālās ekonomikas apstākļos. Uh, Eh, tādējādi veicinot savu atkal ekonomisko aktivitītu un tātu un darbvietu radīšanu, eh, un to mēs ļoti atbalstam, tātad izaugsmu un jauns darbvietas, jaunu darbvietu radīšanu. Eh, Data aizsardzības standarti tiktu piemērot vienveidīgāk ES līmenī, tiktu veicināt pārobežu biznesa aktivitāti iekšējā tirgū, uh, Es saprotu, ka tiek lēsts, ka interneta ekonomikas pienesums vienotajā tirgu varētu sasniegt 5% IKP nākamo dažu gadu laikā, radot līdz pat 4 miljonu jaunu darbvietu, eh, ja digitālā darba kārtība tiktu pilnībā īstenot. Regulā tiek arī atzīts, ka eh, personāla, personas datu aizsardzībai ir arvien globālāks raksturs, tādējādi eh, ir jāveicina Eiropas Savienība kā biznesa un investīcija um, vieta. Patērētājiem jānodrošina vienkāršāki noteikumi, tāpat arī uzņēmējiem. Es ceru, ka uh, progress šajā jomā arī tātad dos pienesumu biznesa aktivitātei un izaugsmē, un datu aizsardzības pakotnes virzīšana un pieņemšana ir viena no īrijas prezidentūras prioritātēm tieslietu jomā. Uh, notiks vairāk sanāksmes darbgrupas līmenī, un Konkrēti 15 darbgrupas sanāksmes esam paredzējuši prezentūras laikā šajā jomā un uzskatām to par ļoti svarīgu jautājumu loku. Es nevēlos beigt savu runu bez tā, ka es pieminētu vismaz īsumā cits pasākums, kurus mēs gribētu virzīt. Daži no tiem ir jūsu darba kārtībā šodien. Īpašu uzmanību pievēršu Eiropas aizsardzības orderim. Uh, civiltiesību jautājumā ir ļoti svarīgi, lai individi, kas, piemēram, ir cietuši no uh, vardarbības ģimenē vienā dalībvalstī, viņi tiktu aizsargāti arī citā dalībvalstī, um, kaut vai ja viņi tur uzturas tikai uh, uh, pagaidu Eh, viņiem tur ir pagaidu uzturēšanās kaut vai atvaļinājumā, lai nebūtu tā, eh, ka vardarbīgs partneris jūtas droši, ka viņš eh, šeit, kad partneris nekādu tiesisku aizsardzību nebaudīs, tā nevarētu būt, tas nebūtu pieļaujams, un tādēļ mēs vēlamies šeit likumdošanu virzīt, Un to es darīšu arī īpaši interesētību, ņemot vērā, ka esmu daudz gadus, tātad, kā jau minēju, ka advokāts darbojas ģimenes tiesību jomā. E, tālāk e, gribējams e, arī strādāt reģistrēto partnerību jomā. Es zinu, ka šeit ir viedokļu atšķirības, ir jautājumi, kas saistīti ar to, vai, piemēram, attiecībā uz pensijām, nekustamiem īpašumiem, uh, šeit būtu jāpiemēro reģistrētā partnerība noteikumi, kādā veidā dažām dalībvalstīm šeit ir viedokļi, ka uh, reģistrētām partnerībām šeit nebūtu nekādas privilēģijas dodamas, citas uzskata, ka tomēr būtu dodamas. Um, mēs konstruktīvi uh, saistīsimies arī šo jautājumu risināšanā cerams ar labiem rezultātiem. Visbeidzot, priekšsēžkungs īrijas prezidentūrai ir uh, Eh, ambiciozs darba kārtība eh, tieslietu iekšlietu jomā un tieksmies tā tad, uh, e, lai visi šie pasākumi būtu vērsti uz mūsu virsmēķu veicināšanu, tātad jaunu darbvietu un izaugsmas radīšanu, lai vienotais tirgs varētu labāk darboties un es izaugsmas stratēģija tiktu atbalstība. Īrijas strat, uh, e, prezidentūra strādās vienmēr paturot šos mērķus prātā, dodot ieguldījumu tātad ekonomikas izaugsmē tajā pat laikā, nekad neaizmirstot sociālos aspektus kas civiltiesību jomā vienmēr ir ļoti nozīmīgi. Pabeigšu savu runu sakot, ka ļoti labi apzinos, ka mūsu darbs, jūsu darbs tieši ietekmē miljonu cilvēku dzīves Eiropas Savienībā, un tādēļ strādāšu ar jums kopā ar lielu prieku, konstruktīvu tuvāko nedēļu un mēnešu gaitā, un es ceru, ka līdz jūnija beigām varēsim jau uh, priecāties par konkrētiem sasniegumiem gan tātad parlaments, gan Eiropa kopumā. Paldies par jūsu uzmanību. Bardzo dziękuję, panie ministrze. E, Sirsnieks, paldies. Paldies, ministra. Kungs, Šantari kungs, par šo labo un arī ļoti interesanto stāstījumu. Jūs iepazīstināt mūs ar īrijas prezidentūras plāniem. Varam vēlēt eh, veiksmi un, protams, ka arī no juridiskās komitejas puses varu teikt, ka sadarbosimies ļoti cieši un ļoti uzmanīgi sekosim, kā virzās darbi, ko esat aizsākuši. Sirsnīgs paldies! Tagad sāksim ar a, konkrēto darba daļu. Pirmā daļa, a, vispārīgā daļa, būs atsevišķas dažādas sēdes. Un šeit mēs runāsim pirmajā vispārīgajā daļā par starptautiskām privātiesībām. Jāsaka, ka esam jau nedaudz iekavējuši mūsu darbu, un tādēļ uh, strādāsim raitāk. Es jau skatīšos, kā jūs ievērosiet jums piešķirto runas laiku un tāpat arī viedokļa apmaiņā. Juridiskās komitejas darbā man bija iespēja kā referentam tieši strādāt ar startautisko privātiesību jautājumiem. Roma 3, proti šķiršanās pārobežu kontekstā. Tas bija ļoti interesanti. Saturiski un arī procedūras jomā šis jautājums ir saistīts arī ar likumdošanu. Likumdošanu, kas tiek pielietot arī padziļinātās sadarbības kontekstē. 20 dalībā, 12, 12 dalībvalstīs ir pieņemti lēmumi sadarboties uh, šajā jautājumā. Jautājums ir par kopcīvu vai šķiršanos, kad uh, šķirs dažādi valsts pāri, kuri sastāv no dažādiem valsts piedarīgiem. Un tad redzam, cik ļoti sarežģīta ir situācija un ar kādām problēmām saskars uh, pilsoņi. Tie pilsoņi, kas ir uh, izmantojuši brīvu pārvietošanos, ja viņi grib pārcelties uz citu valsti un arī citā valstī strādāt. Tieši šie sarežģītie jautājumi noved pie tā, ka mēs vēlamies rast tādus risinājumus, kas uh, apvienina visas puses un atbilst arī valstu iekšējiem risinājumiem. To mēs redzējām, cik uh, par Briseles viens dokumentu runājot, par šo jautājumu runāja jau Lenerts kungs, es neatkārtošu vēlreiz to pašu, vēlos tikai norādīt uz to, ka uh, Divus gadus ilgais darbs vainagojās ar tieši to, ko cerējām. Proti tādu plašāku pieeju juristiski, ne tikai darījumu pasaulē, tas ir iespējams, bet nē, tas ir iespējams patērētājiem un arī pilsoņiem. Tie darbi, ko mēs varējām paveikt um, sasaukuma laikā, ir bijuši ļoti veiksmīgi, lai pirmkārt apzinātu uh, to, kas pietrūkst, ļoti daudz, kas jāmaina finanšu jomā, jo līdšanēja risinājumi ir uh, bijuši ļoti sarežģīti pilsoņiem. Un arī tajā gadījumā, ja, jo, ja pilsoņi zaudē kādus tuvu cilvēku. Šie risinājumi ir bijuši arī ļoti sarežģīti. Jārunā arī par mobilitāti, par tirdzniecību. Visās šajās jaunās ir jaunas iespējas, bet arī jauni izaicinājumi, kuriem jāpievēršas. Ir nepieciešama lielāka, plašāka Eiropas uh, uzbūve. Sociālajie jautājumi jārisina. Un tas viss noved pie tā, ka redzam ka ir vairākas problēmas. Mums ir uh, jāmeklē izdevīgi risinājumi cilvēkiem, kas strādā darījuma pasaulē, un arī tiem pilsoņiem, kas vēlas mainīt dzīves vietu. Vēl vēlos norādīt uz to, ka tiesas spriedumu atzīšana un arī privātiesisko aktu atzīšana liecina par aizvien pieaugušo uzticību starp atšķirīgajām tieslietu sistēmām un jārunā par to, ka ir ne tikai šī mobilitāte, bet arī atzīšana. Atzīšana ir attiecināta uz spriedumu atzīšanu un arī tiem atzinumiem, ko darāžu universitāšu pārstāvi, piemēram, ir snieguši. Tas nozīmē, ka ES pilsoņi saskars ar jauniem likumdošanas uh, pēdējām procedūrām pilsoņi, kas izmanto personu brīvu pārvietošanās iespēju, kā arī pakalpojumu kapitālu apriti, saskars ar dažādām problēmām, kur risinājumā esam aktīvi iesaistījušies. Privātiesība grupas tiek aizvien vairāk harmonizētas. Cik tālu tas uh, ir iespējams, kādas problēmas ir Tie ir tieši šie jautājumi, ar kuriem saskaramies, un tieši par šiem jautājumiem runāsim šodien. Tā bija mana uzruna, un uh, tagad došu vārdu Paraskevī Mihu kundzei. Viņa ir Eiropas uh, komisijā atbildīga par uh, civiltiesībām. Paldies! Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Godājami Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti! Eiropas komisijas vārdā man ir liels prieks un gods piedalīties šajā seminārā. Tādējādi varam uzsākt ļoti būtiskas debates, lai nodrošinātu, ka 2013. gads kļūtu par patiesas labklājības gadu pilsoņiem. Kā mēs varēsim to izdarīt? Šodien Eiropas tieslietu telpā ir jūtama realitāte. Jāatcerās, ka iekšējais tirgus un ekonomiskā monetārā savienība pastāv jau sen. E, tieslietas, pilsonība un pamattiesības ir galvenās vērtības, kas veido Eiropas e, sabiedrības modeli. Cilvēki var izmantot savas tiesības un darīt to efektīvi tad, kad e, viņi ceļo, pārceļās uz laiku vai pastāvīgi uz dzīvi citā Eiropas Savienības dalībvalstī, lai tur studētu, strādātu, izveidotu ģimeni, nodibinātu uzņēmumu vai pensionētos. Ir panākts progress civiltiesībās un komerctiesībās, saikne ar starptautiskajām privātiesībām arī ir nodibināta. Pilsoņiem tagad ir daudz vienkāršāk un vieglāk nodrošināt savu prasību izpildi pārobežu attiecībās. Briseles viens uh, pieņemšana, kur Cvifkas kungs bija referents, nodrošina brīvu spriedumu apriti Eiropas Savienībā kopš 2015. gada. Pilsoņi gūst labumu no spēcīgākām patērētāju tiesībām, iepērkoties internetā. Tāpat arī tie var uh, tikt aizsargāti ar spēcīgākiem datu aizsardzības likumiem. Tas attiecas arī uz uh, civiltisku atbildību un līgumtiesībām. Tāpat arī ir nodrošināta labākā bērnu aizsardzība šķiršanas gadījumos, it īpaši uh, tiek noteikts, ka pēc vecāku šķiršanās bērni var uzturēt regulārus kontaktus ar abiem vecākiem un ir nodrošināta arī alimentu apmaksa. Tāpat arī šie kopējie noteikumi nodrošina visus Eiropas pilsoņu dzīves aspektus. Ir pieņemts arī divas regulas par šķiršanos un par mantošanu. Tāpat arī ir iesniegti divi priekšlikumi par uh, laulību īpašumtiesībām. Uh, Ja ir runa par publiskiem dokumentiem, tad eh, mums ir izdevies daudz vienkāršāk, eh, daudz, vie, daudz vairāk atvieglot pilsoņu dzīvi, ja viņi izvēlas dzīvot ārvalstīs. Kā jau jūs dzirdējāt, ministru uzrunā ir nodrošināta ļoti laba attīstība dažādos aspektos. Vēlamies izteikt arī pateicību eh, Lēnis kungam 2013. gads ir pasludināts par pilsoņu gadu, un izsakot šo paziņojumu, vicepriekšēdētāja Redinga teica, ka cilvēki no Eiropas sagaida konkrētus rezultātus. Mēs vēlamies stiprināt pilsoņu tiesības. Civiltiesības ir ļoti būtiska šo tiesību sastāvdaļa. Starp dažādajiem variantiem mums ir jānodrošina kopējās eh, tieslietu telpas funkcionēšana un ir jānodrošina arī izaugsme. Komisija ir pateicīga Eiropas parlamentam par to, ka ir veikts eh, vispārīgs pētījums par Eiropas eh, starptautisko privātiesību pašreizējo situāciju un par to turpmākajām perspektīvām. Vispriekšētāta Redinga vēlas eh, turpināt aizpildīt šos neaizpildītos eh, posmus eh, civiltiesību akī. Mēs ļoti apzināmies, ka mums ir jāpabeidz tieslietu telpa civiltiesībās, un mēs vēlamies arī ievērot plānu, kas tika izveidots Stokholmas programmas izpildē. Šogad un arī nākamgad mēs nāksim klajā ar dažādiem priekšlikumiem, lai pabeigtu šo darbu. Vienlaicīgi mēs arī vēlamies turpināt pētījumus un diskusijas, taču mums ir jāpatur prātā, ka priekšlikuma izvirzīšana kodifikācijai uzsāks politiskas diskusijas par šo tematu. Kā jau jūs minējāt, šeit būs jāatbild uz ļoti svarīgiem izaicinājumiem un jautājumiem, pirms mēs varēsim sākt šo darbu. Ja ir runa par tieslietu izaugsmī, tad es uzskatu, ka ministra kungs jau ļoti labi pieminēja svarīgākos aspektus. Pirmais, protams, ir maksātnespējas priekšlikums. To komisija ir pieņēmusi un ir prezentējusi gan Eiropas parlamentam, gan padomē. Tas tika darīts 12. decembrī. Uh, Šo priekšlikumu prezentējām kopā ar paziņojumu. Ministrs jau ļoti labi ap, aprakstīja, kas šajā regulā ir ņemts vērā, taču es vēlētos atgādināt, ka šī regula ir tikai pirmais solis. Pēc paziņojuma, ko arī esam pieņēmuši, komisija uzsāks pārdomu procesu, par jaunu Eiropas pieju un uzņēmumiem un uzņēmumu maksātnespējai. Mēs veiksim publiskās konsultācijas, vēlamies virzīties uz tādu uh, kā glābšanas kultūru gadījumos, ja uzņēmumi nonāk grūtos finansiālos apstākļos ir jādod uh, otra iespēja šādiem bankrutējošiem uzņēmumiem. Tādā veidā mēs varētu ietaupīt vairāk naudas. Komisija uh, paļaujas uz Eiropas parlamenta un dalību valstu parlamentu atbalstu par to, ka šim dokumentam tiks piešķirta vajadzīgā prioritāte. Protams, tāpat arī ir jādomā par uh, Eiropas kontu saglabāšanas kārtību. Referents Balda Zāre arī uh, Uh, virzās uz priekšu šī uh, jautājuma apskatīšanā, un mēs esam par to pateicīgi. Ministra kungs pieminēja arī daudzas citus priekšlikumus. Es domāju, ka mums būs jūtams progress gan padomē, gan arī parlamentā, strādājot pie šiem priekšlikumiem un arī pie daudziem citiem priekšlikumiem līgumtiesību jomā. Es ceru, ka īrijas prezidentūras laikā mēs paveiksim ļoti daudz ja es nemaldos, šī ir septītā īrijas prezidentūra, un es domāju, ka īriem izdosies nodrošināt progresu. Es eh, viņiem vēlu daudz veiksmes prezidentūras darbā, ceru, ka šie pasākumi tiks pieņemti, un tie nodrošinās daudz lielāku noteiktību, veicinās izaugsmi nāks par labu uzņēmumiem un pilsoņiem. Lielas paldies! Thank you very much. <clears throat> Lielas paldies, Mišu kundze. Nākamais eh, darba kārtības punkts ir eh, vairāki mediācijas aspekti eh, civil un komerclietās. Mums būs divi runātāji. Vispirms došu vārdu Arlēnai Makārtijai, kura pārstāv Eiropas parlamentu. Thank you, and uh, I'm very pleased to present the work. Lielas paldies! Es pateicos par iespēju, ka um, prezentēt mūsu darbu juridisko lietu komitejā. Viss Eiropas parlaments, protams, uh, pārstāv juridisko komiteju. Vispirmām kārtām es gribētu teikt, ka esmu politiķe un likumdevēja, un uh, jūtu spiedienu no savu vēlētāju puses, jo vēlētāji ar vien tiek iesaistīti dažādos pārobežu strīdos. Tie var būt galā ģimentiesību strīdi par uh, piekļuvu bērniem, par īpašumu pārvaldīšanu, mājokļu problēmas, tāpat arī uzņēmumi, kas uh, nav saņēmuši vairākus maksājumus. Un vēlētāji saskaras ar šādām problēmām, pēc tam dodas pie mums, pie Eiropas parlamenta, kā pie likumdevēja, cerot, ka mēs šīs problēmas atrisināsim. Esmu sapratusi, ka griešanās tiesā maksā ļoti daudz, un fakts ir tāds, ka uzņēmumi manā reģionā 45% no šiem uzņēmumiem apgalvo, ka viņi nevēlas uzsākt lietu citas valsts tiesā, ja iesaistītie līdzekļi vai mazāki nekā 50 tūkstoši eiro, jo beigās viņiem sanāk izmaksāt, sanāk maksāt daudz vairāk tiesai, nekā viņi varētu iegūt no šīs lietas veiksmīgas izpildes. Tas norāda, ka mediācija var būt ļoti vērtīgs rīks gan uzņēmumiem, gan arī pilsoņiem. Vēlamies norādīt dalībvalstīm, ka tām būtu jādara vairāk, lai gūtu labumu no mediācijas. To varētu darīt nodrošinot eh, mācības nacionālajiem mediatoriem, tāpat arī brīvprātīgi kodeksu sastādīšana. Esam um, redzējuši no pētījumiem, ka vislabākā praksa mediācijā uh, ir 75% eh, veiksmīgi atrasinātu lietu, un šis rādītājs eh, pieaug līdz 80%, ja puses brīvprātīgi izvēlas mediāciju. Tikai viena, viens procents no uh, lietā iesaistītajām pusēm tagad izvēlas mediāciju. Te ļoti labi parādās, kādu labumu mediācija varētu dot. Mēs uzskatām, ka var samazināt gan laiku, gan arī izmaksas. um, tiesā lietas tiek risinātas no 300 līdz 400 dienas ilgi. Savukārt mediācijā šis eh, ilgums ir daudz īsāks. Pieredze manā valstī norāda, ka mm, tiesas izmaksā 200 tūkstošus eiro un eh, vēl kas apmēram 334 dienas, taču mediācija uh, varētu izmaksāt daudz mazāk, aptuveni 10 tūkstošus eiro, un nu, dienu skaits ir pavisam nelās, apmēram 7 dienas. Uh, Viens mediātors man pavēstīja, ka vienā gadā viņš var izskatīt 150 strīdus. 100 tika izskatīti nedēļas laikā, 30 lietas bija pārobežu lietas. Šeit Beļģijā ir viens tūkstotis akreditētu mediātoru. 2012. gadā viņi izskatīja apmēram 3000 lietu, kamēr 6000 lietas tiek skatītas tiesās. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīga šī direktīva. Uh, un mums ir jānodrošina šīs direktīvas izpilde. Tā ir jāizteno visā Eiropas Savienībā. 2008. gada aprīlī, balstoties uz vienošanos ar padomi, mums ir notikušas divas veiksmīgas uzklausīšanas 2006. un 2007. gadā. Tāpat arī notika konsultācijas tiešsaistē. Pirmo reizi šajā komitejā mēs nolēmām rīkot šādas tiešsaistes konsultācijas. Saņēmām ļoti daudz atbilžu no visas Eiropas Savienības. Šīs konsultācijas e, mums norādīja un arī mūs pārliecināja komitejā, ka tolaik ieteiktā direktīva, e, par kuru visa komiteja īstenībā bija skeptiska, īstenībā ir ļoti laba. Cilvēkiem e, cilvēki vēlējās izmantot mediācijas piedāvātās iespējas. Griešanās pie mediatoriem um, stiprina tiesiskās garantijas, un mēs uzskatām, ka tas nodrošina pievienotā vērtību gan pilsoņiem, gan arī ekonomiskiem operatoriem. Ik viens Eiropas Savienībā uh, varētu piedalīties šādās informatīvās, informatīvās sanāksmēs par mediāciju. Un, uh, protams, vienmēr pusēm ir jāiesaka izmantot mediāciju. Uh, Mediācija nodrošina tiesvedības rezultātiem līdzīgus rezultātus. Protams, ir vajadzīgs tiesisks apstiprinājums vai arī notariāls apliecinājums. Tādējādi dalībvalstis var piemērot esošos savienības noteikumus. Protams, direktīva nodrošina, ka mediācija ir jānotiek tādā mm, konfidenciālā kārtā. Tas nozīmē, ka ikvienas puses izteiktie argumenti mediācijas laikā nedrīkst tikt izmantoti pret šo pusi, ja mediācija neizdodas. Mēs uzskatām, ka šis nosacījums ir ļoti būtisks, jo tādējādi puses eh, uzticēsies mediācijai un arī labprātāk mediāciju izmantos. Pašlaik eh, ir pateikts, ka mediācijā nevar eh, piespiest sniegt liecības pēc tam tiesvedībā gadījumā, ja mediācija ir izmantota. Tāpat arī ir jānodrošina uh, garantijas uh, mediācija iesaistītajām pusēm. Ir jāgarantē, lai uh, mediācija iesaistītās puses uh, nezaudētu kaut ko tiesā gadījumā, ja tās ir izvēlušās iepriekš izmantot mediāciju. Tāpat arī ir jānodrošina tiesības pusēm vērsties tiesā, ja mediācija uh, nebeidzas ar veiksmīgu rezultātu. Tāpat arī mēs iestājāmies par regulas un direktīvas īstenošanu. Kā jūs zinat, Dānija nepiedalās šajā regulā, Lielbritānija un Irija izvēlējās piedalīties e, šajā civiltiesību direktīvā. Es nevaru īsti sniegt jums analīzi par to, kā šī direktīva ir īstenota. Nav man tādas detalizētas analīzes, bet varu pieminēt dažus piemērus attiecībās atsevišķām dalībvalstīm. valstīm. Viens divi pāns paredz, ka direktīva ir jāpiemēro pārobežu strīdos. Starp parlamentu un padomi notika cīniņš, parlaments tajā zaudēja, un uh, mēs atklājām, ka lielākā daļā no dalību valstīm savā likumdošanā neparedz nekādas atšķirības starp uh, iekšējiem un pārobežu strīdiem. Tas nozīmē, ka uh, vienādi mediācijas standarti tiek piemēroti visiem strīdiem, kas parādās eh, konkrētās valsts jurisdikcijā. Attiecībās konfidencialitāte septītais pants lielākā daļa no dalībvalstīm nodrošina konfidencialitāti mediācijas procesā, un tāpat eh, mediācijā iesaistītie tiek aizsargāti no liecību sniegšanas tālākos tiesas procesos. Itālijā uh, Eh, desmitais pāns viņa attiecīgajā likumā paredz, ka mediācijas procesā izmantotie pierādījumi nevar vēlāk izmantoti tālākos tiesas procesos, un mediācija iesaistītās puses nevar tikt aicinātas sniegt liecības tiesā. Tāpat arī tiek eh, uzlikts konfidencialitātes pienākums attiecībā uz izteiktajām liecībām un izmantotajiem argumentiem mediācijā. Tāpat arī ir jānodrošina konfidencialitāte attiecībā uz mediācijā izmantotiem faktiem, ja puses nenolem citādi. Tāpat arī Vācijā mediācijas likums uh, ļauj uh, mediācija iesaistītajām pusēm neizpaust konfidenciālu informāciju. Tāpat arī uh, tiesas procesā šī konfidenciāla informācija netiek izmantota. Zviedrijā īstenībā uh, konfidencialitātes noteikumi atšķiras no direktīvas. Stokholmas uh, komerclietu palātas uh, noteikumi paredz, ka uh, mediācija nav konfidenciāla un puses nolemj, eh, kādi būs attiecīgie noteikumi. Tāpat arī eh, pusēm ir jāievēro mediācijas konfidencialitāte, taču tas neizslēdz eh, mediācijā iesaistīto pušu uzstāšanos tiesā kā lieciniekiem. Tas nozīmē, ka vairākumā valstu šī direktīva tiek īstenota. Ja ir runa par mediācijas lēmumu īstenošanu lielākajā daļā no dalībvalstīm, šādam lēmumam ir tāds pats spēks kā tiesas spriedumam. To uh, panāk vai niesniedzot nu šo spriedumu tiesā, vai arī uh, nodrošināt tam notariālu apliecinājumu. Piemēram, Grieķijā 9. pāns paredz, ka ja uh, mediācijā tiek, paņemts, iz, tiek pieņemts izlīgums, tad mediātors uh, paraksta šādu lēmumu, un to paraksta arī mediācija iesaistītās puses, un tad eh, tas tiek apstiprināts pirmās instances tiesā. Tādējādi šis lēmums ir īstenojams. Tāpat arī Slovenijā eh, šis lēmums eh, tiek īstenots tieši īstenojuma notariāla lēmuma formā. Uh, Attiecībā uz laika ierobežojumiem um, dalību valstis ir izvēlējušās dažādas veidus, kā risināt šo jautājumu. Tas nozīmē, ka uh, pēc mediācijas um, puses var, protams, vērsties tiesā vai arī arbitrāžā. Un uh, te ir jāņem vērā arī noilguma periodi, kas attiecas uz šiem procesiem. Uh, Dažas dalībvalstis iet vēl tālāk nekā konkrētie nosacījumi, kas ir iekļauti direktīvā, cerot, ka tādējādi tiks samazināts laika un arī izmaksu uh, Uh, patēriņš tiesās. Tas nozīmē, ka dalība valstis dod vairākus stimulus mediācijas izmantošanai, piemēram, Bulgārijā puses saņem uh, 50% atmaksu no uh, m, mm, tiesas izdevumiem, ja strīds tiek veiksmīgi atrisināts. Savukārt Rumānijā puses uh, saņem pilnīgu atmaksu uh, no tiesu izdevumiem. Dažos gadījumos strīdus nevar iesniegt tiesā, līdz puses ir Eh, pirmo reizi mēģinājušas šo strīdu risināt mediācijā. Bieži tas attiecas uz ģimenes tiesībām. Itālija ir pirmā valsts Eiropas Savienībā, kas aicina puses eh, civilstrīdos un komercstrīdos vispirms izmantot mediāciju. 38. Eh, dekrēts, kas stājās spēkā 2011. gada 31. martā Itālijā, tādējādi izmaina visu tiesisko kārtību, un tādējādi arī Itālijas tiesas vairs nebūs tik daudz nodarbinātas ar civilu lietu izskatīšanu. Diemžēl uh, tiesu darbinieki uzsāka streiku un uh, mēģināja šo likumu apstrīdēt. Mēs esam sagatavojuši mutisku jautājumu komisijai, uzdosim to plenārsēdē. Uh, Uh, kā visa komiteja. Mēs uzskatām, ka šis mutiskais jautājums ir vajadzīgs, tāpēc, ka mēs domājam, ka mediācijā vēl ir vajadzīgs progress un tā ir ātrāk jāīsteno visā Eiropas Savienībā. Tas ir jo īpaši nozīmīgi recesijas un taupības laikos, laikos, kad dalībvalstīm vajadzētu koncentrēties uz laika ietaupīšanu un arī izmaksu samazināšanu strīdu risināšanā. Protams, šī situācija ir tāda frustrējoša. No vienas puses mums ir ļoti daudz pierādījumu, ļoti daudz literatūras, kas rāda, ka pat pieticīgi rezultāti mediācijā dod ievērojams laika un izmaksu ietāpījums. No otras puses mums ir ļoti maza mediācijas lieta visā Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka. Uh, padomas un parlamenta nolūks tāds nebija pieņemot šo direktīvu. Tieši tāpēc mēs aicināsim komisiju mēģināt panākt progresu, lai izpildītu direktīvas mērķus un darītu to pie iespējami ātri. Mēs aicināsim komisiju nodrošināt līdzsverotas attiecības starp mediāciju un tiesu procesiem dalībvalstīs. Mēs aicināsim komisiju arī mēģināt panākt labāku līdzsvaru un nodrošināt, lai vismaz kaut kāds minimāls procents lietu tiktu skatīta mediācija dalību valstīs, jo īpaši, ja runa par pārobežu strīdiem. Nu, mēs redzēs, mēģināsim arī paskatīties, kā komisija varētu mums palīdzēt nodrošināt šo rezultātu izpildi. Uh, Es saprotu, kādi ir vicepriekšādātājas Redingas mērķi uz turpmākajiem gadiem attiecībā uz mediāciju un mediācijas plašāku izmantošanu. Saprotu arī pēc tikšanās ar komisāri, ka viņi ir savākusi ļoti daudz pierādījumu par direktīvas transponēšanu dalību valstīs. Noslēgumā mēs eh, ar prieku lasīsim ziņojumu 2016. gadā Komisija gatavo šādu ziņojumu balstoties uz atsevišķu dalību valstu ziņojumiem. Šos ziņojumus komisija no dalību valstīm pieprasīs. Uzskatām eh, parlamentā un arī komitejā, ka mediācija ir elastīgs un eh, lēts veids, kā risināt strīdus. Tas dod pusēm vairāk kontrolas, tāpat arī liek pusēm būt atbildīgākām strīdu risināšanā. Tas ir īpaši labvēlīgi ģimen, ģimenes strīdu risināšanā, jo uh, bieži vien uh, šādus strīdus um, risina ļoti ilgi, un um, šī, šī laika samazināšana nāktu par labu bērniem un arī citiem ģimenes locekļiem. Es ceru, ka es varēšu atbildēt uz jautājumiem, bet man ir uh, jāuzstājas arī uh, pilnīgi citā Briseles vietā ar runu, un tāpēc man teikt ir jāsteidzas prom. Bardzo dziękuję e, pani. Jā, sirsnīgs paldies. Paldies uh, Makārtī kundzei par šo ārkārtīgi interesanto stāstījumu. Jūs esat uh, juridiskās uh, komitejas uh, tiešām tāda plaša speciālista par mediācijas aspektiem. Un tagad gribu dot uh, vārdu nākošajam runātājam, taču pirms tam atgādināšu, ka ir paredzēts arī vēl debatas. Jums ir uh, izdalītas um, tādas anketas, kurās jūs varat uh, ierakstīt, par kādu jautājumu vēlties uzdot jautājumu, tās nododiet sekretariātam un tad arī īstenosim debatas. Tagad došu vārdu Štefanam Prajerkungam, viņš ir notārs, viņš ir ieradies no Mī, Vīnes un arī strādā ar mediācijas jautājumiem. Lūdzu. verehrte Damen und Herren, cienītās dāmas, godātie kungi, sākumā gribu uzdot jautājumu. Un proti, kurš no jums ir uh, saņēmis izglītību mediācijas uh, jomā? Tad gribu uzdot vēl vienu jautājumu. Kam no jums ir uh, pieredze ar mediāciju, kas ir piedalījies, kam ir pie, pozitīva uh, pieredze ar šo lietu. Jā, nu, es uh, stāstīšu par to, kādēļ mediācija kā iespēja uh, alternatīvai konfliktu risināšanai tiek izmantota samērā reti kādēļ tā netiek izmantota uh, biežāk. Šis jautājums jau norāda uz to, ka mediācija ir kas vēlams. Uh, Un tādēļ izriet nākošais jautājums. Kas būtu savādāk, ja mediācija izmantotu plašāk? Kā mēs uh, saprastu, ka mediācija uh, labi darbojas? Un pirmais jautājums, par ko grib runāt, ir nauda. Wird Mediation finanziell gefördert? Wird sie auch? Un uh, šajā jomā mediācija tiek izmantot un izmantot plaši. Bet no otras puses, ja mediācija uh, būtu saistīta ar naudas sodiem, tad uh, nē. Nu, būtībā mēs uh, runājam par mediācijas uh, rezultātu ieviešanu. Pēc Austrijas uh, tiesiskās sistēmas mediācijas rezultāts uh, sasniegtā vienošanās ir jāatlīdzina ar 1% no sasniegtās vērtības. Un ja mēs redzam, ka tas rada juridisku drošību, tad tas ir, nu, tomēr savā ziņā neproduktīvi, ja tas tiek saistīts ar valsts ieviestu nodevu. Es nezinu, kā tas ir citās valstīs, taču šādas nodevas vienkārši jāatceļ. Es palikšu pie naudas jautājumiem Mm, par mediāciju runājot, bieži runā par to, ka tā ir izdevīga izmaksu uh, jomā. Jā, tas visdrīzāk tas tā būs, bet es pārāk lielu uzmanību nepievērstu tieši šiem aspektiem. Nu, par visu runā, par visu runā, reklamējot to ar kaut ko eh, ekonomiski izdevīgu, naudziņā izdevīgu. Mediācija ir alternatīva, un tādēļ arī kā alternatīva tā ir jāreklamē. Bet kādas tad ir šīs priekšrocības medicācijā? Pašatbildība, pašnoteikšana. Tas dod cilvēkam iespēju arī sarežģītā situācijā, un tādā kāda ir konflikta situācijā, noteikt dzīves kvalitāti. Un mans arguments ir tāds - dzīves kvalitātes palielināšana. Tas ir ļoti grūti izskaitojams cilvēkiem, ja kādam pašam nav uh, nekādas pieredzes, tad vienkārši balstīties uz uh, laikrakstos redzētu reklāmu. Cilvēki nevēlas. Nākošais jautājums. Uh, advokāti. Mm, par mediāciju runājot, saka, ka tā ir uh, izdevīga un tajā nav iesaistīti advokāti, kas esot tik ļoti dārgi. Tas, ka advokāti nevēlas dzirdēt šo uh, argumenti, nu, nelabprāt to dzird, tas ir saprotams un izprotams, bet no otras puses argumentējot ar to, ka um, mediātoriem nav pietiekami liels juridiskas kompetences un ka mediācijas procesu rezultāti var būt juridiski apšaubām. Tātad šī tēze arī man liekas saprotama. Nākošais notāri. Es pats esmu notārs. Notāri no paša sākuma bija uh, pārliecināti, ka viņi ir, nu, tādi dzimuši mediātori. Tas ir rezultāts tam, jā, nav pietiekami dziļa mediācijas izpratne. Es ļoti kritiski uz to jautos. Protams, notārs mēģina novērst konfliktus, bet mediācija ir kas cits. Un tieši Austrijā jau dažus gadus spēkā ir noteikumi par uh, to, ka notāram ir jānosaka tādas uh, dienas un sēdes, kurās viņš mēģina rast risinājumu starp strīdā iesaistītajām pusēm. Un kā tas uh, var izdoties, ja man nav zināmu zināšanu, kuras varu iegūt uh, izglītībā vai apmācībā par mediāciju. Man prasība un aicinājums būtu, ka tās profesijas, kuras bieži saskars ar konfliktiem, šīm profesijām vajadzētu tādu kā priekšnoteikumu darba sākšanai noteikt zinām pieredzi vai izglītību un mediācijā. Nākošais, nu kā mediācijā iesaistītās puses nonāk pie procesa. Nu, nerunāsim par uh, avīžu reklāmu. Ir jāskatās uh, uz uh, tiesām. Austrijā ir pilota projekts, uh, kurā net tiesās um, snieg, uh, tiek sniegt šāda informācija. Un ne tikai informācija tiek sniegta, bet arī nu, tādi tā kā pārējais periodi tiek radīti. Tas ir sarežģītāk nekā izklausās, jo mediācija nav aizsargāts uh, amats. Uh, Austrijā kats, katrs var sevi apzīmēt uh, par mediācijas speciālistu. Un priekšnoteikumi šim apzīmējumam ne, nemaz netiek pārbaudīti. Un man liekas, ka tas ir nu, tā diezgan sarežģīti. Lai uh, būtu mediātors, ir nepieciešama um, apjomīga izglītība, tā tam vajadzētu būt, un arī uh, īpašai apdrošināšanai. Galvenā problēma manā izpratnē sakņojas tai apstāklī, ka Tie cilvēki, kas tiek aicināti un piedalās mediācijā, nav visus priekšnosacījumus izpildījuši. Brīvprātīgums ir nu, pamatu pamats. Brīva vēlme, pašatbildība, tajā atbildība ir iekļauta, kā arī konfidencialitāte, tajā sava ziņa arī uzticēšanās. Uh, daļai ir. Bet šīs kompetences pie cilvēkiem nav. Viņiem šīs eh, kompetences ir jāiegūst, un jo agrāk, jo labāk. Esmu par to, lai jauni cilvēki jau skolas eh, vecumā tiktu iepazīstināti ar, piemēram, mēdiskām problēmām un mācītos eh, pamatus, nu, uzklausīt citu. Tas liekas vienkārši, bet tas nemaz nav tik vienkārši. Nu, piemēram, skolā jāatbalsta ētiski mācību priekšmetu, un jauniem cilvēkiem ir jāiemāca uh, cienīt otru, uzklausīt otru. Es domāju, ka esmu šādi izklāstījis dažas problēmas. Un tagad gribu uh, komentāru izteikt par mediācijas likumu. Šis likums Vācijā ir stājies pagājušajā gadā spēkā un nolasīšu vienu teikumu. Un, manuprāt, tas uh, nu, patiešām ir ļoti precīzi par mediāciju. Citāts. Mediācija līdztekus konflikta uh, risināšanai dod ieguldījumu tam, lai iesaistītie nākotnē um, varētu labāk komunicēt un izprast situāciju, lai viņi varētu nākotnē tikt galā ar, ar kādu problēmu un uh, strīdus netik ātri a, uh, nodot a, risināšanai trešajai pusē. Ja mediācija darbojas un ja tā a, ir sabiedrībā ziņām, un ja ar mediācijas palīdzību cilvēki iegūst jaunas kompetences, kas var palīdzīt, palīdzēt mediācijā, tad ilgtermiņā viņiem arī izdosies atrisināt konflikts pašiem. Mana pārliecība ir tā, ka šis ir tas mērķis, uz kuru mums jātiec. Paldies! Bardzo dziękuję, panie doktorze. Paldies, sirsnīgs paldies doktoram Prajerkungam. Tagad, dāmas un kungi, atgriezīsimies pie sākotnējās darba kārtības, jo mēs nedaudz mainījām darba kārtību, tas bija nepieciešams, jo mūsu runātāji piedalās citos nozīmīgos pasākumos, piemēram, ar Lēnu Makārtei kundzi, tātad atvainojiet. Un tagad došu vārdu profesorai Ksandrai Krāmers kundzei, Startautisko privātiesību un salīdzinošo tiesību departamenta direktorei Rotterdams Erasmu universitātē. Jūs runāsiet par um, Eiropas starptautisko privātiesību nepilnībām un nākotnes perspektīvām ceļā uz starptautisko privātiesību kodeksu. Lūdzu. Thank you. Paldies. Paldies arī par uzaicinājumu šeit uzstāties šodien, pēc tam, ka es prezentēju mūsu pētījumu šeit decembrī, un šodien es runāšu angliski. Pagājušo reizi uzstājos uh, Nīderlandiešu valodā, bet šodien angļu valodā tas tā tulkiem. Es ļoti priecājos, ka Eiropas parlaments ir iesaistījies starptautisko privātiesību jautājumu risināšanā. Uh, un devis ļoti kvalitatīvu ieguldījumu šajā darbā. Es domāju, ka prioritātes ir uh, izraudzītas ļoti veiksmīgi, kā, uh, kuras mums prezentēja īrijas prezentūra un arī Eiropas komisija dod būtiski ieguldījumu šajā jomā. Tātad, es domāju, mēs virzamies pareizā virzienā. Kā visi zinām, privā, starptautiskās privātiesības iedarbojas tad, kad e, juridiskām attiecībām ir pārobežu dimensija. Tādēļ daži cilvēki uzskata par uh, starptautisko tiesību sadaļu, taču starptautiskās privāta tiesības tradicionāli tika uzskatītas par pilnīgu nacionālo eh, likumdošanas prerogatīvu, un nacionāla likumdevēja tika uzskatīts regulē šo jomu, uh, un starptautiskās tiesības būtu mazāk piemērojams. Taču, kā mēs visi zinām, uh, Ņemot vērā Eiropas Savienības paplašinātās kompetences, Amsterdams 1997. Eh, gada līguma eh, rezultātā arī es eh, šī joma tātad kļuva arī par ēslikumdošanas e jomu. Un kopš tā laika starptautiskās privātiesības ir e, paplašinājušās, tātad ES likumdošana tieši starptautiskā privātiesību jomā, bet joprojām tā šī joma nav pabeigta, šī likumdošana nav pabeigta. Tādēļ manā pētījumā ir identificēti uh, E, trūkumi vēl esošie ES e e, starptautiskās privātaisības jomā, un arī mēs mēģinam atbildēt jautājumu, vai plašāks uh, um, uh, ES līmenī ir vajadzīgs plašāks privātiesību kopums un varbūt pat ES privātiesību kodeks. Uh, un uh, arī pievērsīšos uh, um, likumdošanas piemērošanas jautājumiem, kas skar tādas svarīgas jautājumas, piemēram, par mm, banku kontiem un tā tālāk. Lūk, tātad jautāšu, kā, kāda ir starptautisko privātiesību noteikumu nozīme bez likumdošanai? Nu, protams, šie noteikumi palīdz vienotiem tirgum uh, funkcionēt un piemērot arī uh, brīvo kustību, kas ir šodienas tēmā. Starptautiskā privātiesība piemērošanās e, uzlabos e, pārobežu e, attiecību caurspīdīgumu, gan kas attiec uz ģimeņa attiecībām, gan uz komerciālēm, gan arī patērētāji, teiksim, kad iepērkas internetā vai citās valstīs. Šie noteikumi ir ļoti nozīmīgi arī attiecībā uz ēs likumdošanu. Patiesi ēs likumdošanu un antidiskriminācija var tikai tad tikt iznot, ja visā Eiropas Savienībā eh, likumdošana tiek piemērota vienveidīgi. Skaidrs, ka starptautisko privātiesību vienveidīgi piemērošana būtu arī atvieglojums nacionālajām tiesām un uh, juristiem, kas piemēro š, strādā šo likumdošanu. Tagad esam analizējuši esošu likumdošanu. Kādi bijuši mūsu analīzes rezultāti? 85. pants ES likumdošanas ES eh, līgumā pārēdz diezgan plašu ES lomu eh, starptautisko privātu tiesību jomā, īpaši eh, saturiskajā jomā. Uh, Taču, eh, ja es gribu pieņemt lietu likumdošanu šajā jomā, tad ir nepieciešama vienbalsība. Tādēļ ir grūti pieņemt eh, likumdošanu šajā jomā. Un pat labāk ir 13 regulas, Eh, juridiskās sadarbības sadaļā, divas direktīvas un vairāki ierosinājumi pat labam tiek gatavoti, eh, tie tika arī pieminēti šodien. Ir arī startautisko privātiesību fragmentarizēts, tātad eh, tādi fragmentiņu sadaļas, kas ir um, dažādajās uh, nozar likumdošanas jomās Startautiskām privātiesībām var būt plašs praktiski piemērošana, un tomēr paliek vēl iztrūkumi. Un ietvars nevienmēr ir viengabalains. Runājot par iztrūkumu identificēšanu, esam tos identificējuši pirmkārt raugoties uz esošo likumdošanu, to aptvērumu, esam arī veikuši eh, sistemātisku statusko privātiesību analīzi eh, uz roksgrāmatu un viss piemās informācijas pamatu. Un mums vajadzētu, mūsuprāt, galvenu uzmanību pievērst sistemātiskiem trūkumiem. Tas ir e, jomas, kur līdz šim vispār nav noteikumu startautiskās privātiesībās, bet kur tie būtu ļoti vajadzīgi. Kā, ku, kas ir šie galvenie robi? Ne ģimenes tiesību jomā mēs esam identificējuši, ka nav noteikumu eh, īpašumtiesību jomā attiecībā uz trastiem, aģentūra attiecībām un arī uzņēmumu eh, korporāciju noteikumiem Tad arī attiecībā uz um, kolektīvajām prasībām, tad ģimenes tiesību jomā ir robi tādās jomās kā uh, laulība, reģistrētās partnerattiecības, uh, vārdi, personvārdi, tātad adoptēšana un nacionā, nator, tātad uh, fizisko personu status un kapacitātu, kā arī šķiršanās tiesības mm, šīs gan ir jomas, kas nav, piemēram, visā Eiropas Savienībā, jo tās ir balstīts uz padziļināto sadarbību un tikai apmēram puses dalībvalstu eh, piedalās šajā padziļinātā sadarbībā. Nākamais jautājums. Vai mums vajadzētu virzīties uz ES privāt, starptautisko privātiesību kodeksu? Nu, lūk, šāda kodeksa priekšrocības būtu tādas, ka eh, tas apkopotu visus starptautisko privātiesību noteikumus, kas ir ES likumdošanā, uh, tādējādi eh, padarīt šo jomu pārskatāmāku. Tomēr mums ir jāapzinās, un to arī parādīšu mūsu diskusijas ar kontaktpersonām un sadarbības partneriem citās ES dalībvalstīs, ka mums ne visiem ir tā pat izpratne par to, kas ir kodeks. E, piemēram, e, paražtiesību valstīs, īpaši apvienotā karalistē, e, doma par kodeksu kā tādu e, šķiet e, jau atbaidošu. Varbūt tāpēc to būtu izdevīgāk dēvēt vismaz pagaidām par ietvaru vai ceļa kārti. Un tad mēs arī atskārtām, ka ne visas dalībvalstis vēlas uh, esošo ietvaru vēl paplašināt, tādēļ mums būtu jāspēr piesardzīgi soļi. Trūkst arī kopīgas koncepcijas attiecībā uz obligātiem noteikumiem, attiecībā uz valsts politiku, starptautisko ties, e, citu valstu e, likumdošanas piemērošana arī tiek izprast ļoti atšķirīga un ir arī plaisas uh, saturiskajā ziņā, par to esam arī jau runājis, un ir atšķirība attiecībā uz um, uh, tādām jomām kā uh, uh, viedzuma laulībām, uh, surugāt bērniem, uh, um, vecākiem reģistrētas partnerattiecības, un šeit uh, um, ir dažāda prakse, kas starptautiskās primārtiesības eh, eh, padara sarežģītākas. Un tomēr mums vajadzētu ņemt vērā, eh, ka šī ir saistība joma, mums šeit ir jāspēr piesardzīgi so, soļi. Tas varētu radīt šķēršļus eh, privātajās starptautiskajās tiesībās. Eh, ko es vēl varētu pieminēt? Pēc visām šīm diskusijām, eh, kādas mums bija eksperta grupā, uh, turpmākais ceļš gan vidējā termiņā, gan arī ilgtermiņā ir aizpildīta šīs neaizpildītās vietas. Mums ir jādomā arī par to, vai tas ir paveicams. Protams, šeit mums ir jādomā pirmkārtām par korporatīvajām tiesībām un par īpašam tiesībām. Ņemot vērā ekonomisko krīzi, tām ir visaugstākā prioritāte. Ja ir nu par ģimenes tiesībām, tad mums ir jāskatās arī uz Eiropas Savienības tiesas judikatūru. Tas eh, jau agrāk šorīt tika skaidrots. Tad te ir runa par uzvārdu piešķiršanu, par laulībām un reģistrētām partnerībām, jo problēma šajos jautājumos rada uh, Eh, grūtības cilvēkiem brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Es vēlētos arī uzsvērt, ka mums Eiropas Savienībā ir ļoti laba sadarbība ar Hāgas konferenci par starptautiskajām privātiesībām. Dažas valstis jau ir dalībnieces šajā Hāgas konvencijā, un mums ir jāturpina sadarboties ar Hāgas konferenci, lai uzlabotu situāciju šajā jomā. Kā mēs varētu aizpildīt eh, šos caurumus? To mēs varētu darīt eh, pakāpeniski, pakāpeniski pieņemot eh, atsevišķus instrumentus. Tā kā tas darīts jau līdz šim. Mums nevajadzētu visu to darīt vienlaicīgi, kā dažas dalībvalstis dara nacionālajā līmenī. Tāpat arī mums ir jāatcerās, ka viss ir paveicāms. Tad, kad eh, tiks aizpa, aizpildīti šie caurumi atsevišķās jomās un tiks labāk izstrādāti vairāki jēdzieni, būtu visnotaļ iespējami konsolidēt šos noteikumus un iespējams to varētu arī pieņemt kā vienu vienotu instrumentu vai pat konkrētu Eiropas uh, starptautisko privātiesību kodeksu. Lielas paldies par uzmanību! Bardzo dziękuję pani profesor Kramer. Jā, sirsnieks paldies, profesors kundze. Paldies, Krāmers kundze. Paldies par ļoti interesanto stāstījumu un tagad turpināsim mūsu šodienas darbu. Nākošais runātājs Niks Bozī. Ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu. Jūsu uzņēmums sauc GHK, jūs pārstāvat Birmingemas ICF un stāstīsiet, eh, stāstīsiet tālāk par Eiropas starptautisko privātiesību kodeksu ieviešanas izredzēm. Lielas paldies! Labrīt! Mani sauc Niks Bozēts. Un šķiet, ka esmu uzaicināts šeit, tāpēc, ka esmu bijis iesaistīts vairākos ietekmes izvērtējuma ziņojumos un pētījumos. Uh, attiecībā uz uh, dažādiem priekšlikumiem par uh, īpašumtiesībām, mantošanu, testamentiem un uh, patērētāju tiesību akī. Tagad es runāšu par pētījumu, ko veicam Eiropas parlamentam, un šeit ir runa par izmaksām, ja netiks veidots šāds Eiropas kodeks. Te ir runa gan par izmaksām sabiedrībai, gan privātpersonām, gan arī uzņēmumiem, ja netiks pieņemts pilnībā piemērojams starptautisko privātiesību kodeks. Man ir liels gods sadarboties ar likumdevējiem tieslietu jomā, tāpat arī es, man ir pieredze darbā ar praktiķiem, un īstenībā es runāju no pavisam citas perspektīvas, vairāk no ekonomiskās perspektīvas, taču es eh, centīšos pieminēt arī vairākus piemērus. Esmu sagatavojis arī izdeles materiālus un centīšos tiem iziet eh, tā cauri sistemātiskā veidā. Darbs, ko veicam Eiropas parlamentā, ir sasaistīts ar to, par ko tikko dzirdējām, proti Mēs skatāmies, kādi tad ir šie caurumi likumdošanā, tāpat arī mēs skatāmies, cik varētu izmaksāt eh, ne Eiropas modelis. Un, protams, mēs domājam arī par iekšējo tirgu, un mēs domājam arī par to, kāda varētu būt eh, pievienotā vērtība Eiropas līmeņa risinājumiem. Paskatīsimies arī, cik daudz izmaksu mēs varētu ietaupīt ar starptautisko privātiesību palīdzību. Uh, Šis pētījums ilgs četrus mēnešus, ir pagājis tikai viens mēnesis, tāpēc ļoti augstu novērtēšu jebkuru jūsu ieguldījumu un komentārus, jo pētījumu vēl var pielāgot. Tad, tad eh, Ja runa par ne Eiropas modeļu izmaksām, tad, protams, te ir jādomā par atsevišķiem juridiskiem režīmiem un to, cik daudz šāda režīma izmaksā katrā dalībvalstī. To visu varētu uzlabot ar mm, starptautisko privātiesību modeli. Uh, Kā jau jūs esat dzirdējuši, šeit varbūt runa tikai par tādiem ierobežotiem jautājumiem. Te ir runa arī par spriedumu atzīšanu, te ir runa arī par tādiem mērenākiem pasākumiem, kas ļautu samazināt izmaksas. Tāpat mēs arī veiksim novērojumus par to, ko varētu dot kodifikācija starptautiskajās privātiesībās. Ja runa par izmaksām, kādas tad tās ir un ko mēs šeit varētu ietaupīt? Kā jau tika pieminēts, šīs izmaksas ir gan pilsoņiem, gan nepilngadīgām personām. Tiek ierobežota viņu pārvietošanās brīvība, tāpat arī ir nenoteiktība, kavējumi un iespējami tiesību pārkāpumi ģimenes tiesībās. Tāpat arī te ir runa par augstākiem tiesu izdevumiem, kavējumiem, nenoteiktību, tāpat arī Mm, rīkdienas stresu, cenšoties pārvaldīt savu īpašumu. Arī preču un pakalpojumu cēna ir daudz augstāka, ņemot vērā atšķirības ir tiesību režīmos. Tas attiecās uz pārobežu darījumiem starp uzņēmumiem un patērētājiem. Tāpat arī ir ļoti lielāki ierobežojumi un cenas tiek automātiski paceltas. Tāpat arī investīciju izmaksas ir daudz augstākas jo tiesiskie režīmi attiecībā uz ņem, uzņēmumu dibināšanu ir atšķirīgi. Arī maksātnespējas un pārstruktūrēšanas noteikumi ir atšķirīgi. Šīs atšķirības var radīt spriedzi, līdz ar to mobilitātes starp dalību valstīm samazinās, un Uh, preču un pakāpojumu izmaksas attiecīgi dalībvalstīs pieaug, jo uh, rodas uh, līdzsver trūkums darba tirgū starp dalībvalstīm. Līdz ar to uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir ļoti zems starpvalstu mobilitātes īpatsvars. Uzņēmumi izjūt dažādas izmaksas. Pirmām kārtām um, darījuma plānošanai ir papildu izmaksas Piemēram, ja ir kāds startautisks pāris un gatavojas uh, precēties, vai arī kāds uzņēmums plāno investīcijas citā dalībvalstī, tad tas viss saistās ar papildu izdevumiem. Tāpat arī ir kavējumi dažādos tiesu procesos. Iespējams, ka daži pat gūst labumu no tā, ka pastāv šādas atšķirības starp dalībvalstīm. Tāpat arī zaudējumu slēptie izdevumi. Kā jau mēs dzirdējām, Dažkārt šie tiesas procesi izmaksā ļoti dārgi, un uzņēmumi vienkārši izvēlas neuzsākt lietu tiesā, un tādējādi neatgūst nedz zaudējumus, nedz arī eh, šos eh, lielākos izdevumus, un arī emocionālais stress palielinās, jo īpaši ir runa par eh, ģimenes strīdiem. Atcerēsimies, ka var zaudēt arī iespējamo peļņu, jo uzņēmums vienkārši izvēlas neiesaistīties kādā darījumā vai slēgt kādu līgumu. Tāpat arī patērētā izvēlas maksāt daudz vairāk par preci vai pakāpojumu no vietējā piegādātāja tā vietā, lai pirktu lētāku preci vai pakāpojumu no ārvalstīm. Protams, patērētāji iespējams vēlas maksāt vairāk tikai tāpēc, ka baidās no šiem starpvalstu darījumiem. Līdz ar to samazinās starptautiskā konkurētspēja Eiropas uzņēmumiem. Atcerēsimies, ka arī PVN atšķirās līdz ar to eh, preces no vienotā paša piegādātāja vienā valstī var būt daudz dārgākas nekā citā valstī. Patērētāji to nezina, un īstenībā tas eh, rada ļoti daudz izdevumu šim ne Eiropas modelim, miljardiem eiro izdevumu. Izmaksas pilsoņiem ģimenes lietās starptautisku pāri ir arvien vairāk. Es varu arī sevi varu pieskaitīt šai statistikai, jo man sieva ir francūziete. Ir arī papildu tiesiskie un emocionālie izdevumi, ja tā varētu teikt, jo ģimenēm ir ļoti grūti uh, atrisināt savus strīdus dažādos ģimenes tiesību jautājumos attiecībā uz uh, laulībām, vecāku um, pienākumiem, mantošanu un tā tālāk. Tas, protams, savukārt ietekmē arī darba tirgus uh, līdzsvaru trūkumu. Tas rada arī ļoti lielus izdevumus uzņēmumiem, jo uzņēmumi neizvēlas iesaistīties šādos uzņēmumu patērētāju darījumos um, starp valstīm, jo ir ļoti grūti zināt, kāda ir īpašumtiesība, kāda ir patērēta aizsardzības noteikumi, tāpat arī uh, kā risināt strīdus. Tāpat arī var teikt, ka patērētāji nevēlas iesaistīties šādos pārobežu darījumos, tāpēc, ka arī viņi nezina, kā rīkoties iespējamos strīdu gadījumos un tā tālāk. Tas rada arī citus izdevumus, kā jau es minēju, atšķirīga cena par vienādu preci vai pakāpojumu pat no viena un tā paša piegādātāja. Ja ir runa par maksāt nespēju, tad uzņēmumi iespējams nevēlas uzsākt darbību, tāpēc, ka nezina, kāda būs rīcība maksāt nespējas gadījumos. Tāpat arī iespējams kreditori nevēlas iesaistīties pārobežu darījumos, tāpēc, ka viņi nezina, kas īsti notiks. Iespējams, ka viņi šajā maksājumu hierarhijā būs daudz zemāk, ja uh, gadījumā uh, tiks uzsākta maksātnespējas administrācijas procedūra un tā tālāk. Nu, var teikt, ka uh, ekonomiskās aktivitātes uh, līdz ar to ir nevienmērīgi izvietotas Eiropas Savienībā. Tas rada arī konkurētspējas samazināšanu valstīm un arī valsts iepirkuma tirgū iespējams mēs visi maksājam daudz vairāk šo manis minēto iemeslu dēļ. Tas, protams, rada dažādas sekas pārvietošanās brīvībai, tas eh, rada arī grūtības darba tirgus uzturēšanai līdzsvarotā stāvoklī. Protams, pašlaik bezdarba līmenis ir ļoti augsts, bet eh, atcerēsimies, ka pastāv ļoti lielas uh, sadursmes starp uh, pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgu dažādās dalībvalstīs, un, protams, tas viss rada arī konkurētspējas samazināšanos. Protams, tas viss saistās ar ļoti lieliem potenciāliem izdevumiem. Jomas, kam mēs pievērsīsim uzmanību, ir ļoti cieši saistītas ar to pētījumu, par kuru mēs tikko dzirdējām, tāpēc es nevēlos tam pārāk detalizēti pieskarties. Bet jo īpaši es gribētu pieminēt eh, laulību eh, īpašumtiesību režīmus, jo tas sasaistās arī ar daudzām citām jomām. Nu, var teikt, ka pastāv ļoti lielas atšķirības dalību valstu tiesiskajos režīmos. Galvenā problēma ir tas, ka neefektīvi tiek uh, apstrādāta starptautisko īpašumu tiesību likvidācija. Kā rīkoties, ja vienam lālātajam ir īpašumi kādā citā dalībvalstī? Kas tad tiek ietekmēts? Galvenokārt šeit ir runa par bijušajiem arī dzīvi palikušajiem laulātajiem uh, starptautiskos pāros, uh, šķiršanos vai nāves gadījumā kāda ir šī ietekme - stress, izmaksas, kavējumi. Mēs cenšamies, protams, izmērīt eh, šīs problēmas. Eh, pašlaik var teikt, ka ir 122 miljoni laulība Eiropas Savienībā, esam iekļāvuši šeit arī reģistrētas partnerības. 20 miljoni no šīm laulībām ir ar starptautisku elementu, tātad te ir partneri no Eiropas Savienības dalība valsts vai arī no trešās valsts. Uh, Daudzi pāri, neskatoties uz šiem pārvietošanās brīvības ierobežojumiem, dzīvo citā valstī, nevis savas pilsonības valstī. Tas nozīmē, ka viņi īsti nezina, kā tiek ietekmētas viņu tiesības, tāpēc, ka viņi ir izvēlējušies citu uzturēšanās vietu. Daudziem cilvēkiem ir arī īpašums ārvalstīs, tas rada vēl liekus sarežģījumus. Diemžēl, nu, nē, par laimi, laulības ir, bet diemžēl ir arī šķiršanās un ir arī uh, nāvis gadījumi. Mēs es esam skatījuši statistiku, statistika ir diezgan uzticama, bet tad, kad mēs uh, mēģinām šeit pielikt klāt izmaksas, tad, protams, saskata, saskaramies ar grūtībām. Slēdzot laulību vai partnerību, pastāv potenciāls izmaksas, lai vienkārši noskaidrotu savas tiesības. Dažkārt ir arī daži tiesiski izdevumi laulībā, ja uh, laulātā tiesības pārdot īpašumu var tikt ierobežotas. Tāpat arī var būt papildi izdevumi šķiršanos gadījumos, ir īpaši ir strīdi. Tāpat arī var būt papildi izdevumi laulātā nāves gadījumā, jo tad ir jānoskaidro uh, tiesības attiecībā uz īpašumu, jo īpaši, ja rodas strīdi. Esam sagatavojuši arī nelielu tabulu. Šeit eh, var redzēt, kāda ir mūsu pieeja šo problēmu eh, apskatīšanā. Tad galvenokārt skatāmies uz praktiķiem šajā jomā, domājam, cik bieži šādas problēmas parādās, un arī mēģinam aplēst, kādas ir aptuvenās izmaksas konkrētajai problēmai konkrētā tās eh, posmā. Tātad šeit ir runa par starptautiskām laulībām, par uh, Eh, laulātiem pāriem, kas dzīvo ārvalstīs, vai arī pāriem, kuriem ir īpašumi ārvalstīs. Šķiet, ka mm, izmaksas ir apmēram 1,1 miljards eiro gadā. Protams, tas ir saistīts ar mūsu galvenajiem pieņēmumiem. Eh, cenšamies būt diezgan pieticīgi un konservatīvi mūsu aplēsēs. Uh, Neesam šeit iekļāvuši neko citu, kā tikai tiešos izdevumus. Šeit, piemēram, neesam iekļāvuši emocionālos uh, izdevumus. Ja mēs tos iekļautu, tad šīs izmaksas būtu daudz augstākas. Ietekmes izvērtējumā, ko gatavojām Eiropas komisijai, ņēmām vērā priekšlikumus, kas ir izvirzīti, centāmies noteikt, uh, kā šie ne Eiropas modeļa izdevumi varētu tikt samazināti ar šiem priekšlikumiem. Uh, Tad šeit ir runa par priekšlikumiem, kas jau ir, ir iesniegti. Eiropas parlamenta uzdevums ir paskatīties, vai mēs varam piemērot līdzīgu pieju citām jomām, kuras esam jau noteikuši, un arī attiecībā uz šiem neaizpildītajiem caurumiem, kurus pieminēja iepriekšējā runātāja. Paldies! Bardzo dziękuję panu Bozet za. Paldies, eh, Bozeta kungs. Paldies, ka ieskicējāt problēmas, ar kurām mēs šeit Eiropas parlamentā cīnāmies diendienā. Mēs ļoti labi apzināmies faktu, ka ir plašs spektrs, liela manevra telpa kopīgi risinājumu meklēšanā un atrašanā, un jūs to visu ļoti precīzi ieskicējāt. Uh, sarežģījumu e, nesa līdz emocionālas grūtības, izmaksas un noteikti ir iespēja pilsoņiem dzīvi šajās jomās atvieglināt. Tādēļ ir interesanti noskaidrot, e, kāda ir nacionālo deputātu pozīcija šajā jautājumā. Un tad mums ir laiks jautājumiem un atbildēm e, šim eksperta raundam visiem, kas līdz šim uzstājušies Vispirms dod vārdu Masipa kungam. Lūdzu. Paldies priekšsēd. Esmu Eiropas parlamenta deputāts. Juridisko lietu komitejas deputāts. Un man šķiet, ka šī debata bija ļoti svarīga jūs izstā, uzstāšanās uzskatīju par ļoti svarīgām. Diemžēl citu pienākumu dēļ pēcpusdienā nevarēšu piedalīties šai sanāksmē, taču mans kolēģis un draugs Lēne un eh, Aleksandra Taina, Taina arī ir eh, un būs šeit klāt. Gribu norādīt, ka šeit izskrēja ļoti interesants atziņas. Mēs Eiropas parlamentā arī pieliekam liels pūles šajos jautājumos kas saistīta ar izmaksām, kā iepriekšējais eh, runātājs norādīja, tās pieaug. Tas ir saistīts ar brīvās kustības ierobežojumiem Eiropā. Brērkungas sacītam gribētu piebilst šādas lietas. Esmu vairākas gadus strādājis advokātu darbu, līdz brīdim, kad man 2004. gadā ievēlēja Eiropas parlamentā, un esmu guvis e, ļoti plašu negatīvu pieredzi šajā darbā. Kad es biju jauns advokāts 60. gados, un tas bija jau pirms pusgadsimta, un pirmo reizi ienāca savu tēvu birojā e, vienas Spāņu provinces galvaspilsētā, es konstatēju, ka vairumā biroja, vismaz manā dzimtajā pilsētā, praktiski e, visi bija izlīguma absolūti pretinieki. Es pat nerunāju par mediāciju. Bija tiesas strīd, bet juridiski gribēja panākt vēl vairāk iznīcināt otru pusi. Tad bija bēdīga realitāte. Un tagad ir pagājis pusgadsimts, <clears throat> man bija iespēja novērot, kā situācija mainās, un redzēt, kā starptautisko strīdu lietās, ņemot vēro tiesību likumu inflāciju, aina ir pamainīsies. Tagad mediācija un izlīguma strīdu gadījumā ir kļuvuši daudz svarīgāk. Arvien vairāk cilvēku izvēlas šādas risinājumus, kā Prajerkungs sacīja. Viņš jautāja, vai ir taisnība, kā ar mediāciju var ietaupīt naudu. Eiropā uh, mēs ieviesām ā, ā, tādu amerikāņu sistēmu tik un tik eiro minūtē vai pat sekundē. Tas noved, protams, pie tā, ka mediācija arī nemaz nav tik ļoti lēta, tā neatšķiras daudz no parastās strīda risināšanas. Taču, ja paraugāmies uz tām valstīm, kas tiešām ķeras vērsim pie ragiem, kā mēs Spānijā arī sakām, kas rada e, atraktīvu, pievilcīgu sistēmu. Tātad nevis tikai mediācija mediācijas pēc, bet e, mediātori ir arī jāsagatavo ētiski savam darbam, kā Prairkungs pamatot norādīja. Tātad dalībvalsts vēlas arī prokuratūras kas uzņemas pozitīvu iniciatīvu, un arī advokātiem tas ir jāsaprot, ka mediācija ir reāls risinājums strīd risināšanā. Vēl uzstāsies profesori no Birmingemas, es personīgi. Uh, eh, eh, bija iesaistīts viens saržģīts strīd risināšanā, un jāsaka, ka es saskāros ar to, ka šie strīdi bieži rada milzīgas izmaksas. Prairkungs, jūs pilnīgi pamatot norādījāt uz atsāgi jautājumiem, kā mums ir jāmaina vispār domāšana attiecībā uz mentalitāti Eiropā. Ja tad vēl notāru un advokātu arī es atbalstu, arī iesaistītos eh, mediācijas aicināšanā, tas būtu tas, kas mums jāpanāk, ko norādīja arī profesora Mekārtī Mums ir nepieciešama atvērtāka, komunikatīvāka Eiropa. Un ja mēs to vēlamies, tad mums šie jautājumi jāsāk risināt. Tādēļ paldies par jūsu pienesumu mūsu debatē šodien. Es varu tikai atbalstīt jūsu sacīto. Tas būs stimuls Eiropas parlamentam elastīgāk uh, sistēmu veicināt. Tas viss tiks ņemts vērā mūsu darbā. Paldies, sirsnīgs paldies par šo komentāru mūsu spāņu kolēģiem. Tagad gribu jums uzdot jautājumu. Vai kāds jau jums vēlas uzdot kādu jautājumu vai izteikt kādas piezīmes? Tie būtu jautājumi par uh, to lietpratēju uzstāšanos, kurus jau uzklausījām. Saturiski neredz nevienu, kas gribētu uzstāties tādēļ. Uh, pievērsīsimies nākošajam runātājam. Gribu norādīt tikai to, ka dokumenti par mūsu uzklausīšanu ir pieejami arī internetā. Un tādēļ aicinu jūs izmantot šo informāciju, jūs to tiešām ļoti viegli varat atrast internetā. Tagad nākošais mūsu darba kārtības un uzklausīšanas jautājums. Tie ir jautājumi par Roma 2 regulu un mehānisko transporta līdzekļu apdrošināšanas direktīvu, kā arī Hāgas konvenciju. Uzstāsies divi runātāji. Pirmais runātājs profesors Anskars Štaudingers no Bielefeldes Universitātes juridiskās fakultātes. Lūdzu. Cienītās dāmas, godātie kungi, satiksmes negadījumi, kurās ir iesaistīti uh, starptautiski, respektīvi dažādu valstu piedarīgie, tādi ir ļoti daudz. Un kādiem būtu jābūt uh, likumdevēju mērķiem? Nu, pirmkārt, juridiska drošība, juridiska vienotība un arī samērojamība attiecībā uz iesaistīto interesēm. Vai šis mērķis jau ir sasniegts? Manā izpratnē tikai daļēji un to uh, paskaidrošu ar konkrētu gadījumu. Ja kāds, uh, kas dzīvo Vācijā, dodas uz Bēļģiju, privāta vai darba iemeslu dēļ, un cieši šeit, Bēļģijā, satiksmes negadījumā. Nākošais jautājums ir, kurā valstī viņš var vērsties tiesā, ko viņš var iesūdzēt tiesā. Ja viņš atgriezīsies Vācijā, viņš varētu uh, Bēļģijas autobraucēju vai arī automašīnas īpašnieku iesaudzēt, bet, nu, praksē to nevar iedomāties, jo ekonomiski izdevīgāk būtu prasība pret uh, apdrošinātāju, proti pret ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību. Par to es īsi arī runāšu manā uzstāšanās reizē. Jūs zinat, ka tas, kas dzīvo Vācijā un cietas negadījumā, varētu cilvēciskās atbildības eh, apdrošinātāji pret to vērsties eh, tiesā ne tikai Beļģijā, bet arī Vācijā. To pat laban atļauj Bruseli viens regula. Nākotnē nekas nemainīsies. Arī mainītā Brisele viens regula ļaus eh, upurim tiešo prasību pie sevis mītnes valstī vērsties pret apdrošinātāju. Tā eh, te pati kārtība ir Dānijā, un identisks risinājums ir arī sasniegts Lugānā konvencijā. Taču kā izskatās ar starptautiskajām privātiesībām? Tad, kad tiek celta prasība, piemēram, Vācijā, tad Vācu tiesa pielieto Roma divu regulu. Bet tā tas nenotiek visās ES valstīs. Ir tādas ES valsts, kuras attiecībā uz satiksmes negadījumu, pielieto Hāgas konvencijas noteikums, un Dānijā savukārt tiek izmantotas pilnīgi citas starptautiskas privātiesības. Tātad mums ir autoceļš ar trim joslām starptautiskajās privātajās tiesās, un diemžēl šis autoceļš ar trim joslām nevienmēr noved pie viena un tā paša mērķa. Tas nozīmē, ka diemžēl situācija ir tāda, ka trīs dažādi juridiski avoti starptautiskajās privātiesībās iespējams var novest arī pie dažāda risinājuma. Galu galā tas nozīmē pat labam, nu, var izvēlēties, jo upurs, kas var uh, vērst tiešu prasību pret privātiskās cilvēciskās apdrošināšanas sabiedrību ne tikai tajā valstī, kur viņš dzīvo, bet arī tajā valstī, kur ir apdrošināšanas kompānijas kalnā mītne. Atkarībā no tā, kurā valstī viņš ceļ prasību, tiek pievienota Roma 2 regula vai Hāgas konvencija vai arī Dānijas privātiesības. Un tas iespaido arī pielietojumās tiesības. Uh, Tātad mēs redzam, ka juridiska vienotība, nu vismaz privātiesībās, nav sasniegta. Ko tas nozīmē juridiskai drošībai? Ja tiek prasība celta Vācijā un process notiek Vācijā, un prasība ir tieši celta pret Beļģijas apdrošinātāju, tad, diemžēl, novērojam sekojošo. Beļģijas tiesa ir piekritīga, bet uh, Roma divu regulu nosaka, ka tiek piemērota ārzemju uh, tiesību uh, uh, risinājuma iespēja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ārzemju tiesības uh, izmeklēšana ir ļoti atšķirība valstīs, un pielietojums arī Vācijā tiek pielietots princip, pamatprincips, ka uh, iestādes izmeklē. Bet tas nav visās dalību valstīs tā, un līdz ar to mēs jau redzam, ka ir uh, atšķirīgas arī procesuālās kultūras. Uh, Katrā gadījumā Vācijā tiesneses dod uzdevumu ekspertam, bet tas parasti ir dārgi. Un bez tam arī jāsaka, ka Vācu uh, tiesa praktiski uh, pielietojot šo risinājumu izmantojot lietas pretēji, praktiski pārliek viņa rokās šo uh, lēmumu sagatavošanu. Kļūdas un kļūdu daudzums ir katrā gadījumā lielāks nekā, ja iekšzemes tiesa pielietotu kādu iekšzemes tiesību aktu. Un no otras puses arī tas fakts, ka nevar prognozēt uh, vienmēr. Uh, rezultātu, un tas nepadara situāciju vieglāku ne vācu advokātiem, ne iesaistītajām pusēm. Jūs zinat, ka vācu advokāts saskaņā ar uh, Roma 2, apsvarams 32, 33, ka var nedaudz modificēt ārvalstu tiesības. Un a, arī ordre publika, jeb a, šīs tiesi, tiesību kopums var tikt izmantots. Tātad Vācu tiesa, kas pielieto ārvalstu uh, tiesību kopumu, šis rezultāts nav prognozējams. Tātad šī juridiskā drošība nav īsti uh, garantēta. Tas noved pie sekojoša. No vienas puses uh, upuris var vērsties uh, savā dzīvesvietā mājās pret ārvalstu uh, kompāniju, bet bieži vien tiek uh, pielietotas ārvalstu tiesības, kas nozīmē, ka process kļūs dārgāks. Katrā gadījumā ir arī uh, ilgāks, jo tiek skatīts, kā šī ārvalstu tiesību praksa ir pieejotājiem, un gala rezultāts nav prognozējams. Kādas būtu iespējas citu risinājumu pielietot? Manā dokumentā es piedāvāju darīt sekojošo. Protams, ka Brisele viens regula paliek, un arī uh, upuris var, uh, ja kaitējums cietušais var izvēlēties, uh, kur celt prasību, viņš var savā dzimtenē celt prasību pret ārvalstu apdrošinātāju. Un sistemātiski skatoties uz šo situāciju, tas ir attiecināms arī uz patērētāju un darbtiesībām. Arī tur patērētājs var izvēlēties uh, celt prasību un vēst procesu pret kādu stiprāku pusi savās mājās. Taču, ja vācu tieskā mūsu gadījumā ir, tā piekrīt starptautiska atbildība, tad ja ir šī tiešām prasība no ārvalstu cilvēciskās atbildības turētāji pieprasīt iekš, iekšē tiešību pievie, pielietošanu. Un kā tas ir uh, pielietojams attiecībā uz uh, Eiropas tiesībām? Proti, ir jāizmanto Eiropas uh, tiesības, kas ir kas, kurām ir atsauce uz regulām. Tā tad visi Eiropas Savienības pilsoņi var vērsties arī pret uh, apdrošināšanas kompānijām. Gan uh, saka ar, ar Roma 2 vai arī Hāgas konvenciju, jo ir izņēmums noteikts tiešām prasībā. Un galu galā tas būtu tikai, nu, teiksim, tāds papildinājums, tāds, tāds, um, tāds tādas izmaiņas tiesas izvēlē. Kas izmainītos, uh, ja iekšēji kādas valsts tiesa prasībā pret ārvalstu um, apdrošinātāju varētu pielietot uh, iekšzemes tiesības? Process būtu izdevīgāks, nebūtu tik lielas ekspertu masīva, mm, uh, nebūtu tik daudz ekspertu iesaistītu un procesa rezultāts būtu prognozējumāks gan visām iesaistītajām pusēm, gan advokātiem. Bez tam tas ir saistīts arī ar to, ka process būtu lētāks. Līdz ar to juridiskā drošība būtu garantēta. Bez tam šis upurs dzīvo šajā valstī un cieši no kaut kādām sākām, un ja šīs tiesības tiek pielietotas, tad restitūcijas princips tiek uh, ievērots proti viss skaitījums, uh, tiek uh, atlīdzināts atbilstoši tam risinājumam, kāds ir šī upuru dzīvesvietā piemērotajā likumdošanas aktā. Bieži vien saka, ka ārvalstu nelaimes gadījuma atrisināšanas ir dārgāks. Bet, ja atrisina šo nelaimes gadījumu un tā sekas saskaņā ar tām tiesībām, kādas ir uh, prasības cēlāja dzīvesvietā, tad tas nenozīmē, ka šīs izmaksas būtu lielākas. Un nevienmēr regulējumam ir jābūt saistītam un jābūt dārgākai uh, saskaņā ar to, kurā valstī uh, cietušais dzīvo. Ja samērā to ar to valsts un tām izmaksām, kurā nezinājums gadījums ir noticis apkaļapdrošināšana un citi risinājumi, vai tas būtu apsverams risinājums? Jā, tā tas ir. Un apdrošinātāji saka, jā, to varētu varbūt pat apdre, ap, aprēķināt, un tas ir ne tikai tāds matemātisks aprēķins, galu galā iespējams, ka pat būtu rasts tāds risinājums, kas ir ekonomiski interesants. Kas būtu jādara politiskā ziņā? Ir grūti iedomāties, ka visām valstīm būtu uh, jāliek priekšā, ka jāpielieto Roma 2 vai arī Hāgas uh, konvencija un uh, tieks pie to Hāgas konvencija, ka tiem teiktu, jums tas ir jāpārtrauc. Tā nē. Drīzāk tiešām prasībām vajadzētu celt, uh, paredzēt iespēju īpašam risinājumam, izņēmumam, kur ir iespējams tiešās prasības celšana uh, cietušā dzīves vietā attiecībā uz cilvēciskās atbildības apdrošinātāji pēc tā principa, ka tiek pielietotas tās valsts tiesības un tiesību kopums, kurā dzīvo cietušais. Tas ir tikai viens jautājums šādā kombinācijā, kad cietušais dzīvo kādā dalību valstī, kas ir viena, un savukārt apdrošinātājs ir kādā citā valstī ar galveno mītni. Un uh, es domāju, ka Eiropas likumdevējiem pa spēkam būs šo jautājumu atrisināt. Galu galā tiešās a, prasības modelis un a, tiešā prasība uzlabotos, a, būtu drošība iekšējā tirgu, būtu arī cietušā intereses ievērots un arī apdrošināšanas uh, kompāniju un apdrošināšanas jomas intereses tādā pašā apmērā ievērotas. Paldies! Paldies, profesors Štādinger kungs! Un tagad došu vārdu otrai runātājai. Dženī Papetas kundze, kas ir pasniedzēja asistente Birmingemas universitātē. Uh, thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Juridisko lietu komitejai par uzaicinājumu uzstāties eh, šodienas seminārā. Es runāšu par ļoti līdzīgu tematu, par kur tikko izteicās Staudingers. Runāšu par pārobežu transporta līdzekļu um, negadījumiem un par tiesībām, kas ir piemērojamas šādu negadījumu risināšanā. Jo īpaši es vēlētos runāt par attiecībām starp eh, Romu 2 un eh, Hāgas konvenciju par uh, satiksmes negadījumiem piemērojām tiesībām un uh, transporta līdzekļu apdrošināšanai. Protams, man nav atvēlēts tik daudz laika, lai detalizēti izstāstītu par to, kā šie trīs režīmi tiek uh, vienlaicīgi piemēroti. Tāpēc uh, es vēlos runāt par šo attiecību raksturu un dot jums arī dažus piemērus, lai jūs saprastu, cik uh, komplicēti un cik nenoteikti ir šie noteikumi, paši, un arī eh, kā tie kļūst vēl sarežģītāki, mēģinot šos režīmus vienlaicīgi piemērot. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt uzlabot pašreizējo situāciju. Profesors Stādingers un arī es esam nonākuši pie vieniem un pie šiem secinājumiem. Kaut gan um, pie šiem secinājumiem esam nonākuši ar dažādām metodēm. Ceļu satiksmes negadījumi ir diezgan arhetipisks gadījums eh, mūsdienu dzīvē, un tie bieži vien saistās ar vienkāršiem faktiem. Taču pārobežu situācijās te var parādīties ļoti sarežģītas situācijas, cenšoties noteikt, eh, kādas tiesības tad ir piemērojamas. Pie, iedomāsimies šādu scenāriju. Francūziete, kas pastāvīgi dzīvo Parīzē, dodas eh, biznesa braucienā uz Trīri Vācijā un brauc cauri arī Luksemburgai un, un viņa dodas uz Luksemburgu ar lidmašīnu, un pēc tam ar taksmetru dodas tālāk uz Vāciju. Viņas biļetes pērka viņas uzņēmums. Viņas brauciena laikā, dodoties ar taksometru uz Vāciju, taksometra šoferis iebrauc kokā, un sieviete cieš mm, satiksmes negadījumā. Viņa iesniedz prasību pret taksometra šofera apdrošināšanas kompāniju Francijas tiesā. Uh, Taksometra šoferis, protams, ir no Luksemburgas, un Francijas tiesai ir jāatbild uz jautājumu, kādas tiesības tad ir piemērojamas šai prasībai. Sākumpunkts, protams, ir Roma 2 un Romas 2.1.2 pāns paredz, ka Romas, Roma 2 attiecas tikai uz nelīgumu tiesiskām attiecībām. Protams, mēs saprotam, ka tam ir tāda autonoma nozīme un tas ir jāpiemēro visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Šīs sievietes prasība pret taksometru apdrošinātājiem it kā ir saistām ar Roma 2. Pieņemsim, ka Roma 2 ir piemērojama šai, šai lietai. Tad mums ir jāskatē Romas 2.28. pāns. Francija ir parakstījusi Hāgas konvenciju, un uh, Romas 2 laikā šī konvencija jau bija parakstīta. Romas 2 28. pāns paredz, ka konvencijas piemērošanu regulas piemērošana neietekmē. Tātad tas nozīmē, ka Roma 2 paredz konvencijas piemērošanu. Uh, konvencija pirmajā pāntā uh, prasa, lai strīds attiektos arī uz uh, civiltiesisko atbildību, kas neizriet no līgumiem. Tātad šeit uh, parādās tāda neautonoma nozīme. Līdz ar to mums ir jādomā par uh, noteikumiem, kas attiecas uz klasifikāciju. Ir jāatcerās, ka tas pats termins tiek definēts visās dalībvalstīs, un viens vienāds eh, termins ir jāizmanto arī Romā divi. Tātad ir jāatcerās, ka kādi noteikumi tika piemēroti pirms Romas divi. Šādā situācijā Hāgas konvencija uz lietu nebūtu attiecināma. Ir jāatcerās arī par nozīmi, kas ir iekļauta Romā divi. Tātad saskaņā ar Romu 2 Hāgas konvencija ir jāpiemēro. Šeit saskatām ļoti lielu nenoteiktību. Paskatīsimies uz uh, definīciju, kas ir iekļauts pirmajā pāntā. Eh, Hāgas konvencijas definīcijas ir paredzētas Romā 2, un līdz ar to mūsu scenārijam Roma 2 var piemērot. Paskatīsimies arī uz piemērojumām tiesībām Luksemburgai. Šeit eh, ir reģistrēts transporta līdzeklis. Uh, Negadījumos, kur pasažieris ir upuris un kurš dzīvo citā valstī, um, nevis tajā, kurā ir noticis negadījums. Tātad te ir jādomā par to, kurš tad ir tiesājumais un arī kur ir nodibināts apdrošināšanas uzņēmums. Šķiet, ka Roma 2 paredz uh, saskaņā ar 4. pāntu, ka ir jāpiemēro Vācijas tiesības šai lietai, jo Vācijas tiesas uh, paredz eh, daudz labāku situāciju upurim nekā Luksemburga. Tas nozīmē, ka uh, prasība būtu jāiesniedz Vācijā. Staudingerkungs tikko pieskārās šai situācijai. Taču, ja mēs tātad eh, domājam, ka Francija piemēro Hāgas konvenciju, tad tiks piemērotas Luksemburgas tiesības. Nākamais jautājums, kā to ietekmēs transporta līdzekļu apdrošināšanas direktīvas ļoti interesants šeit ir 14. pāns transporta līdzekļu apdrošināšanas direktīvā, kur ir paredzēts, ka apdrošinātājiem ir eh, jānodrošina garantijas eh, tajā valstī, kur ir noticis negadījums vai arī kur ir reģistrēts transporta līdzeklis, ņemot vērā to, kur eh, šis segums ir visaugstākais. Šķiet, ka ir diezgan skaidrs, ka neskatoties uz Romu 2 un Hāgas konvenciju, šī direktīva ir, jā, ir jāpiemēro. Roma 2 paredz šādas forma tiesības, un 16. pantā tam ir noteikts obligāts raksturs. Tāpat arī ir paredzēts iespējas izvēlēties tie, piemērojamās tiesības. Te ir runa par kopienas instrumentiem, un šeit atsaucos uz 27. pantu. Transporta līdzekļu apdrošināšanas direktīva, protams, ņem vērā arī Romas divi piemērošanu. Attiecībā uz konvenciju um, Transporta līdzekļu uh, direktīvu noteikti nevar ierobežot konvencija. Eiropas Savienība kā tāda konvenciju nav parakstījusi, un līdz ar to uh, nevar uh, izslēgt uh, Eiropas Savienības tiesību piemērošanu, un nevar arī būt tā, ka tās tiek piemērotas tikai vienā valstī un citās un tās nav piemērojamas. Ir skaidrs, ka Roma divi nerunā par atbildības jautājumiem. Transporta līdzekļu uh, Mm, apdrošināšanas direktīva trešajā pāntā norāda, ka atbildība ir katras dalībās kompetencē. Tad par ceļās jautājums par kompensāciju. Šeit atbildes nav tik skaidras. Nosacījumi nosaka, ka apdrošinātājiem ir jāparedz garantijas uh, saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kur ir noticis negadījums, vai arī tur, kur ir reģistrēts transporta līdzeklis, ņemot vērā to, kur ir augstāks segums. Ja Vācijas tiesības tiek piemērotas nevis Luksemburgas tiesības, un zaudējumi tiek sekti saskaņā ar Vācijas tiesībām, un tie pārsniedz Luksemburgas apdrošināšanas polisi, tad uh, Šķiet, ka e, šis segums būtu jāgarantē saskaņā ar augstāko segumu, un tas būtu Vācijas tiesības. Taču atcerēsimies arī spēcīgo upuru aizsardzības uzsvaru, ko paredz transporta līdzekļu uh, apdrošināšanas direktīva. To ir uzsvers arī Eiropas Savienības tiesa. Šķiet, ka šie nosacījumi ir vēl spēcīgāki. Tie varētu pieprasīt, lai upurs tiktu uh, aizsargāts ar tām tiesībām, kas tām ir visizdevīgākās. Tāpat arī šī kompensācija ir jānosaka ar piemēramām tiesībām, taču atbildību nosaka balstoties uz uh, Romas divu regulu vai arī uz Hāgas konvenciju. Šķiet, ka Luksemburgas tiesības attiecas uz atbildības jautājumiem, taču Vācijas likumi attiecas uz kompensācijas jautājumiem. Protams, šeit arī ir zinām nenoteiktība. Nenoteiktības līmenis uh, ir atkarīgs no tā, kādas tiesības tiek piemērotas, un līdz ar to ir ļoti grūti nonākt pie secinājumiem. Potenciālie secinājumi ir mazliet dīvaini, šajā scenārijā īstenībā piemēramās tiesības noteiks Hāgas konvencija. Šķiet, ka tas nāks par labu tiesājamam, jo uh, varēs uh, izvēlēties tādas tiesības, kurās uh, eh, tiesājumais parasti nedarbojas. Tāpat arī ir jādomā par transporta līdzekļu uh, apdrošināšanas direktīvu, kura īpašu vērību pie, pievērš upura aizsardzībai. Roma 2 arī ir jāņem vērā un regulē kaut kur pa vidu starp konvenciju un direktīvu, cenšoties līdzsvarot abu pušu intereses. Šis, šī sarežģītība un nenoteiktība līdz ar to ir metodoloģiska un praktiska. Esmu tikai nedaudz pieminējusi iespējamās problēmas, kas rodas eh, vienlaicīgi piemērojot šos instrumentus bet es domāju, ka grozījumi noteikti būtu vajadzīgi. Ņemot vērā informāciju, kas ir saņemta dažādās formās, un arī ņemot vērā to potenciālu, ka upuri var ciest dažādos eh, pārobežu negadījumos, ņemot vērā to, ka tiek piemērotas citu valstu tiesības, mums vajadzētu domāt par transportlīdzekļu līdzekļu apdrošināšanas direktīvas eh, upuru aizsardzības līdzekļiem vajadzētu tos noteikti uzlabot un vajadzētu domāt arī par to, ka ir jāpiemēro tās valsts tiesības, kurās upuris parasti dzīvo. Kā jau es minēju, šis eh, priekšlikums, ko es tikko izteicu, ir ļoti līdzīgs eh, tikko profesora Staudingera aprakstītajam priekšlikumam. Es vēlētos teikt, ka šajā scenārijā, mm, ko es jums tikko pieminēju, iespējams ir visai tādas uh, Mm, dīvainas eh, metodes pieminētas, bet es pati pavisam drīz eh, došos līdzīgā braucienā, nevis no Francijas, bet no Anglijas. Un ņemot vērā tikko man saprakstītās problēmas, lūdzu vēliet man veiksmi. Bardzo dziękuję. Wystąpienie pani. Jā, sirsnīgs paldies par jūsu teikto. Paldies, Papetas kundze. Tas bija pēdējais mūsu uh, speciālistu pienesums šodien no rīta. Paldies jums visiem, ka ieradāties Eiropas parlamentā un tik ļoti interesanti stāstījāt par uh, jūsu pētījumiem un darbu. Tagad uh, diskusija, dāmas un kungi, jūs varat uzdot jautājumus vai izteikt komentārus par šīs dienas tēmām. Lūdzu! Lūdzu, kas vēlas uzstāties? Ich möchte mich den Vorschlägen der beiden. Jā, es gribētu pievienoties um, abu uh, ekspertu priekšlikumiem. Pēdējo divu gadu laikā esmu profesors uh, Heidelbergas universitātē un esmu pēdējo gadu laikā redzējis arī, kāda ir risinājuma satiksmes negadījumos, kad ārvalstu pilsoņi ir iesaistīti. Vienmēr ir bijis tiešās prasības princips pieminots. Un arī jautājums vienmēr ir par pievienoto tiesību Beļģija, Grieķija, Spānija, Francija. Un šo tiesību pielietojums ir sākotnēji ļoti sarežģīts. Gan laika ziņā, šādiem a, ekspertu a, slēdzieniem, ja mēs a, to pieprasam no mūsu ārvalstu darbiniekiem, tad ir nepieciešams no pusgada līdz trim ceturtdaļu gadiem. Un bieži vien ir nu, ļoti savādi šie ziņojumi un savādi arī risinājumi attiecībā uz tiesībām, kādas ir attiecīgajās valstīs. Un tādēļ es gribu uh, Kādē, tādēļ gribu eh, attiecībā uz um, Vācijas situāciju teikt, ka uh, ir daudz tādu gadījumu. Mēs noteikti varam domāt, ka, piemēram, ķelnē, kur daudz šādu gadījumu ir 30 līdz 40 tādu pieprasījumu gadā ir, un ir vēl vairāk dažādu ārvalstu institūtu, un tas ir tikai Vācijā. Šī problēma ir visās ēst dalību valstīs, bet, nu, viena atsauc man ir vēl jāizsaka visas problēmas nevarēs atrisināt uh, tikai ar uh, to, ka tiks pielietots tiešās tiesības uh, cietušo atlīdzinājumam. Dzirdēju no ķēlnis, uh, ka kolēģi stāstīja, ka ir pēcināti kā eksperti, lai noteiktu, kādas maksimālais ātrums ir pieļauts uh, smago mašīnu izbraukšanai uz, no uh, pievadceļiem uz lielajām autostrādēm. Bet nu, gan jau atrisināsim arī šo jautājumu. Paldies, paldies par šo piezīmi. Jā, protams, jo vairāk trūkumu likumdošanā, jo lielāks ir manevrēšanas iespējas. Arī attiecībā uz tādām lietām, kas pilsoņiem nav īsti patīkam un tādēļ ir ļoti labi, ja mēs šo darbību pilsoņiem varam uzlabot gan privātā, gan profesionālā ziņā. Paldies, profesor Kungs, par jūsu piezīmi. Vai vēl kāds vēlas uzstāties, lūdzu? Varbūt uh, Eiropas komisijas pārstāv vēlas izteikties. Paņi Mišu, bardzo prošu. Mišu kundze, lūdzu. Pilnīgi piekrīt jums, kas attiecas uz komisiju šogad un nākamgad plānojam vispusīgu, visaptverošu e, e, līdz šim apspriesto jautājumu e, analīzi, un, protams, nevaram jums iepriekš pateikt, kāda būs šīs analīzes rezultāti, bet noteikti būs debate, kas var būt pamats Eh, visiem vērtējumiem un lēmiem pēc tam lūk mūsu problēma. Paldies Mišu kundzei. Paldies arī jums par piedalīšanos šajā eh, semināra sadaļā, un ja citu jautājumu nav, tad uh, sēdes rīta daļu varam pabeigt līdz ar to un aicinu jūs visus atgriezties zālē pulksten 15. Tad Kurts Lehners uzstāsies, viņš jau ir mūsu vidū, sirsnīgi sveicam tevi, Kurt. Lūk, tā būs otrā daļa un tad pēc pulksten pieciem sekos trešā daļa. Paldies visiem, kas piedalījās šajā rītdaļā un tiekamies pēcpusdienā. A lot of work.